Pieņemam darba kārtību. Šodien tulkojums ir pieejams visās mūsu komitejas valodās. Es vēlētos arī jums atgādināt, ka mūsu lauksaimniecības komiteja organizē kopīgu uzklausīšanu ar eh, Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju par tēmu Eh, lauksaimniecība eh, bīstams, eh, bīstama profesija, kā uzlabot drošību. Tātad kopīgā sanāksme ar nodarbinātību sociālo lietu komiteju notiks 20. martā. Un arī šīs dienas sanāksme var skatīties internetā. Un tagad skatīsim trešo darba kārtības punktu Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde EFSA iepazīstina ar pētījumu par neonikotinoīdu insekticīdiem. Es vēlos sveikt mūsu vidū Hermanu Fonķērkungu no EFSA. Viņš mūs iepazīstinās ar pētījumu rezultātiem un ar riskiem, kas ir saistīti ar šo pesticīdu uh, Uh, insekticīdu izmantošanu un cik bīstami tie ir tieši bitēm. Arī vēlāk komisārs uh, Borgs ieradīsies mūsu komitejā un viņš arī uh, prezentēs savu darba kārtības programmu visai tātad līdz parlamentu pilnvaru laika beigām. Paldies! Viens jautājums tātad Bovēkungs. Informācija komitejas deputātiem. Es saņēmu vēstuli, tādēļ es arī vēlos eh, informēt visus kolēģus. Saņēmu vēstuli no Swedish Match tabakas uh, kompānija Zviedrijā, kura saka šajā vēstulē, ka debates par di tabakas eh, direktīvu uh, debates notiks ar lauksaimniecības komitejas deputātiem. Es uh, atbildēju uz šo ielūgumu. Uh, Es rakstīju parlamenta pre prezidentam un visiem grupu prezidentiem, jo ir problēma tikties ar tabaks uzņēmumu pārstāvjiem, jo pastāv Startautiskās veselības organizācijas eh, konvencijas 7.3 pāns, kur tiek skaidri atrunāts, kādā veidā šāds tikšanās var notikt. Tad es atbildēju, ka es varu tikties ar šī, šīs kompānijas pārstāvjiem tikai tad, ja parlaments man sniegs instrukcijas, kādā veidā veidā mēs varam tikties ar šiem uzņēmumiem, jo pretējā gadījumā pastāv šis. Um, ko, uh, interešu konflikta risks. Es nezinu, vai arī jūs saņēmāt šādas vēstules. Mums ir jābūt ļoti caurspīdīgiem. Mēs zinām, kas notika ar komisāru Dalī. Es negribētu, lai kas tāds notiktu ar mūsu komitejas locekļiem. Liels paldies par šo informāciju. Tad vai vēl kāds vēlas izteikties? Ka, uh, neviens nevēlas izteikties tādā gadījumā. Uh, Eh, vārds EFSA eh, pārstāvim, bet Maginis kundze vai lūdzu atvainojiet priekšsēdētāji pilnībā nesaistīts punkts. Nesmu pārliecināts, ka jūs tagad varat to precizēt. Es saprotu, ka mēs martā balsosim par KLP reformu. KLP reformas dosie vai jūs kā uh, priekšsēdētājs varētu mums sniegt konkrētāku informāciju par šo balsojumu. Paldies! Šo jautājumu mēs skatīsim arī rītdien, kad mēs runāsim par uh, 7. 8. februāra samita noslēguma un vienošanos par finanšu perspektīvām. Atgādinu uh, kolēģiem, ka um, mēs balsosim par sarunu mandātu martā. Mēs vēl nebalsosim par šiem četriem likumdošanas dosie par finanšu perspektīvām. Šis pēdējais balsojums, kurš ir saistīts ar sārunu procesu secinājumiem, noslēgumiem par finanšu perspektīvām, atgādinu, ka balsojums tiek paredzēts martā. Ja grupu prezidenti nemainīs viedokli, tad martā mēs balsosim par sārunu mandātu. Tas uh, apstiprinās arī tātad mūsu komitejas balsojums par kompromisiem, bet arī jāapstiprinās tātad uh, uh, grozījums, kāds iesniegs uh, grupas, tas būs brīvais balsojums, un tad būs arī svarīgi saprast, uh, kāda būs turpmākā parlamenta stratēģija, un to tad arī mēs uh, mm, zināsim attiecībā uz daudzgad finanšu schēmu, jo jūs zināt, kā ir arī uh, uh, problēmas, bāžas, uh, kas tika minētas arī pagājušā nedēļā, kur uh, Barozo tikās ar Šulcu un Van Rompēju un uh, pauda arī kritiku par šo vienošanos par daudzgad finanšu schēmu. Redzēsim, kā tiks būs lēmumi, tad arī tiks sagatavota rezolūcija, par kuru balsosim iespējams nākamajā plenāra sēdē martā. Bet pašlaik es neredzu vajadzību grozīt mūsu darba kārtību. Uh, kur mēs prasām apstiprināt sārunu mandātu, par ko balsosim nākamajā plenāru sēdē. Sinon, tutto ok? Pos... Labi, ja iebildumi nav, tad turpinām. Frontiera kungam vārds lūdzu no EFSA, lai viņš mūs iepazīstina ar pētījumu, un tad arī pēc tam uzklausīsim deputātu komentārus, ja tā būs.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 Herman Fontier, pronto? Qualche problēma? Tur ir eh, dažas tehniskas problēmas. Jā, šeit ir nelielas uh, problēmas. Es gribētu, lai uh, red, visu varētu redzēt arī uz ekrāna. Okay. Um, good afternoon. And... Labpēcpusdien, paldies par to, ka esat mūs uzaicinājuši uz šo sanāksmi un ka man ir iespēja nākt lajā ar EFSA secinājumiem par neonikotinoīdu insekticīdiem. Mēs uzsākām šo darbu pēc tam, kad esam saņēmuši, saņēmām mandātu no Eiropas komisijas. Es varbūt uzsvēru šeit svarīgākos mandāta elementus, kādus saņēmām no komisijas. Eiropas komisija mums aicināja veikt šo pētījumu līdz 12. gada decembrim, to mēs arī esam darījuši pieauguši. Komisija norādīja, kādas neonikotinoīdi pesticīdi mums būtu jāņem vērā. Divas no šiem insektīdiem ir apstiprināti. Jo, atļauti arī Eiropas Savienībā, bet pārējās tātad mēs vēl nav tās atļauts un tās arī nepētījām. Mēs izskat skatījām, kādā veidā uh, šīs sēklas un granulas tiek izmantotas visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tālāk komisija arī norādīja, kādi informācija mums ir jāņem vērā, kuru informāciju kādu iesniedz pieteicēji Eiropas Sanības līmenī, kā arī dalību valstu līmenī, lai varētu saņemt uh, atļaujas uh, šo augu aizsardzības līdzekļu izmantošanai. Komisija aicināja mūs arī uh, izmantot FCP PPR auga aizsardzības produktu un uh, atlieku pētījumu. Un uh, izvērtēt arī šo, šī zinātne, šo zinātnisko atzinumu, lai varētu pieņemt EFSA vadlīniju dokumentu un izstrādāt jaunu metodoloģiju bijušu aizsardzībai. Šo dokumentu, domājams, pieņems māja beigās. Komisija arī teica, ka EFSA jāņem vērā arī citi atbilstīgi pētījumi, pētniecības monitoringa aktivitātes. Tad, nu, kā mēs uh, strādājām, lai nonāktu pie secinājumiem, mēs sākām, protams, ar datu apkopošanu. Mēs vērsāmies pie iesnie, pieteikumu iesniedzējiem dalību valstīm, lai izmantotu visas iesniegtos uh, pētījumus. Mēs apkopojam visu informāciju par atļautu izmantošanu dalību valstīs, las, lasījām publicēto literatūru un iepazināmies ar dalību valstu monitoringa eh, datiem. Aicinājām dalību valsts iesniegt visus monitoringa datus, informāciju, kāda bija viņa rīcībā. Ir jāuzsver, ka izmantojot zinātnisko atzinumu, mēs arī mūsu izvērtējumā iekļāvām visu jaunāko zinātnisko informāciju, jo šis zinātniskais atzinums pārredzēja un iekļāva visu jaunāko publicēto literatūru, lai varētu nonākt pie zināt, zinātniskā atzinuma. Un PPR eh, panels arī līdz ar to ņēma vērā jaunāko zinātnisko literatūru par šo insekticīdu ietekmi uz bītēm. Riska izvērtējuma metodoloģijā tiek ņemts vērā visa jaunākā zinātniskā informācija pār bīšu koloniju attīstību. Uh, Tas viss ir iekļauts zinātniskajā atzinumā. Mēs arī izvērtējām visu mūsu rīcībā esošo informāciju, arī augstākās, eh, augstākā līmeņā pētījumus un arī ņēmām vērā akūtus, hroniskus un letālus efektus. Tad, tad šī arī raudzījām, kādā veidā tad eh, pesticīdi ietek, eh, kā pesticīdi veic savu ietekmi. Tātad vispirms uh, granulas un arī sēklas izdalīja pu, putekļus. Otrkārt, nektāros un putekšņos ir uh, pesticīdu atlikumi. Uh, šie insekticīdi ir, ir atrodami augos, līdz ar to tie ir atrodami arī putekšņos un nektārā. Mums vajadz izvērtēt arī šī riska uh, klātbūtni. Um, nektārā un putekšņos, kurus uzsūc uh, eh, bītes. Un treškārt, tad arī šajā uh, šķidrumos mazajos um, mazajās eh, šajās eh, pīlītēs, kādas ir uz augiem, un šajos šķidruma pilītēs varbūt arī novērams visai augsts neonikotinoidu insekticīdu uh, īpatsvars. Tā tad ir arī uh, mūs nonācām pie secinājumiem un izvērtējām uh, visu šo procesu caurspīdīgi. Secinājumi ir jāskata kopā ar pētījumu izpēti. Ja jūs vēlaties iegūt visaptverošu pie, priekšstatu par mūsu darbu, uh, secinājumi pie, uh, bija arī pieejami dalību valstu iestādēm, aicinājām šīs iestādes izteikt komentārus par mūsu veiktajiem pētījumiem un, pareizāk sakot, par mūsu secinājumiem tad arī ņemot vērā saņemtos komentārus, mēs izvērsām ekspertu diskusijas, iesaistot dalību valstu ekspertus, kādus mums nosūtīja nacionālās kompetentās iestādes. Pēc šīs ekspertu sanāksmes eh, mēs arī uzmanīgi izvērtējām ekspertu ieguldījumu, tad eh, izstrādājām secinājumu. EFSA kā neatkarīga zinātniskās organizācijas secinājums un pieņēmām tos 19. decembrī. Tad eh, mūsu izvērtējuma rezultāti, kā tie ir dažos vārdos. Uh, atļautu insekticīdu izmantošanas gadījumā mums nebija pietiekami daudz informācijas, lai varētu izvērtēt risku. Es vēl pie tā atgriezīšos pēdējā um, slaidā. Mēs um, mūsu secinājumos arī caurspīdīgi minējām visus trūkumus attiecībā uz datiem un ka tas uh, ir saistīts ar neskaidrību. Uh, un riska izvērtējumu. Mums ir jāsniedz caurspīdīga informācija riska izvērtējumiem, lai viņi saprastu, cik liels ir šis neskaidrības līmenis. Mēs uh, izņemam vērā katru pesticīdu lietošanas veidu, un katram šim lietošanas veidam mēs arī sniedzām savu uh, izvērtējumu rezultātu, tādu globālu priekšstatu. Uh, Proti, kā bija pieejami pietiekami dati, lai varētu izvērtēt riska izvērtējumu un ka sekojoši riski uh, ir identificēti un to darīt tos uzskaitījām. Mums ir arī jānorāda, ka dažreiz identificētais risks bija balstoties tieši uz šo pirmo tie riska izvērtējumu. Tas nozīmē to, ka ja būtu augstāk. Uh, um, līmeņa pētījums pieejams. Tādā gadījumā arī riska izvērtējuma rezultāts varētu būt citādāks, taču mums nebija šādi augstāk līmeņa pētījumi, un mēs izmantojām šo uh, vienkāršāko bāzes riska izvērtējumu, un tad arī secinājām, kāds risks ir identificēts. Uh, Daudzos gadījumos riska izvērtē mēs nevarējām finalizēt. Vai nu tādēļ, ka nebija pietiekami informācijas, lai varētu veikt uh, riska izvērtējumu, vai arī nav pieejama riska izvērtējuma schēma ar konkrētu uh, mērķu vērtību. Tad mēs norādījām vienkārši X vērtību tad uh, arī attiecībā uz šiem riska izvērtējumiem mēs tādu varējām veikt un ka tur nekāds risks netika identificēts. Tas attiecas tieši uz cūkuru niedrēm un uh, insekticīdiem, kas tiek izmantoti to audzēšanai. Tad, tad uh, dažos uh, vārdos uh, secinājums. Uh, Pūteikšņu un nektāru. Uh, nektāros insekticīdi ir visai maz, un tas nozīmē divas lietas, ka risks ir identificēts, bet uh, Eh, nav bijuši pietiekami dati, lai varētu izvērtēt šo risku izvērtējumu. Tālāk no putekļiem ietekme uz bītēm risku nevaram izslēgt ar dažiem izņēmumiem, eh, pesticīdu izmantoti cukurbietēm vai augiem, kas tiek audzēti siltumnīcās. Un tad arī no šī eh, šķidruma pilītēm uh, un tur varētu būt ietekme uz medus eh, bitēm, kā tās uh, eh, cieš no šo pesticīdu izmantošanu. Tātad uh, mēs redzam, kādi ir identificēti akūtie riski. Uh, Pūtekļi, peutekšņi, nektārs un šķīdrumpelīts uz augiem. Glātjānidīna gadījumā tā tad ir uh, labība un kukurūzas un tā tālāk detaļās neiedziļināšos. Tālāk mums ir garš saraksts ar jautājumiem, kurus nevarējām pilnībā atrasināt. Mums nebija pietiekami daudz informācijas, lai varētu runāt par ilgtermiņa risku uz koloniju izdzīvošanu un attīstību. Tad uh, arī piesārņotāja risku citām bitēm, kas nav medus bites, un arī par uh, uz uh, graudiem un graudu šo pesticīdu pārmantošanu, bet mums nebija pietiekami daudz informācijas un nu, nevarējām izvērtēt arī risku, kas rodas no uh, medus, rases Bet nu, mums nebija pietiekami daudz pierādījumu un informācijas, lai varētu būt droši par uh, šo medus rases uh, gaitniecību. Tad arī nevarējām izvērtēt mazu devu risku. Lielāko daļu mums nebija pietiekams informācijas, lai varētu norādīt, kāds ir riska indikators. Lūk, paldies par jūsu uzmanību. Bene, grazie per questo. Labi, paldies par šo prezentāciju. Vispirms es vēlētos uh, sirsnīgi sveikt mūsu komitejas vārdā lau, Belieru uh, salu lauksaimniecības ministru. Uh, mēs iet sveicās mūsu vidū. Sveicināts uz Rīgā. Un tātad eh, mēs eh, redzam šeit ir ļoti garš sāraksts ar deputātiem, kur vēlas izteikties. Un tā kā pētījums ir ļoti tehnisks, es iedomājos, ka ļoti daudzi eh, varbūt izteiksies vairāk tādā politiskā mm, garā, un tad ar, varbūt drīzāk to varētu pārunāt ar komisāru kungu, kurš mums pievienosies uh, vēlāk. Aicinu izteikties īsi, jo tagad jau ir pierakstījušies 15 uh, kolēģi. Sāksim ar uh, Sarīpesēm un Girliņu. Uh, thank you very much, Chairman. Paldies, priekšādē. Es ļoti raizējos par to, kādā veidā šī uh, prezentācija tika sniegta. Viņš eh, runātājs vairāk kārt atzina, ka informācijā ir robi, ka daudz vēl ir nezināma un nesaprotama. Un es pats pārstāvu uh, uh, bišu audzētāju organizāciju un pats arī esmu lauksaimnieks. Raizes man dara tas, ka jau šī gada jūnijā ir paredzēts šos uh, augu aizsardzības līdzekļus laist apgrozībā, manuprāt, um, tas viss ir pārsteidzīgi. Un reālais risks ir tāds, ka mēs laidīsim apgrozībā ražojumu, uh, par kura efektu na, mums nav pilnīgas informācijas un kas iespējams var ļoti nelabvēlīgi bites ietekmēt. Manuprāt, uh, šis process šobrīd ir jāaptur un pilnībā jāizvērtē iespējamais efekts. Girling, deputāts Girlings, Girlingas kundze. Jā, jūs pareizi teicāt, šis nav īstais loks, kurā tagad šo jautājumu apspriest. Mani jautājumi būtu domāti komisijai, bet par EFSAS gadījumu daži vārdi. Vai runājot par to, ka maijā tiks pieņemtas tādas kā vadlīnijas vai vai prezentācijas autors, uh, kā viņš vērtē izredzes, uh, vai cik pamatots tas viss būs. Un tīri specifi, spe, specifisks jautājums, kāpēc nekādi testi pilnībā nav veikti? Un Kā jūs varat piedāvāt šo produktu sēklu apstrādē, ja nav zinātnieku atzinumu? Paldies! Paldies, priekšādātā! Paldies par šo prezentāciju no EFSAS pārstāvju puses un bija ļoti labi redzams, ka daudz informācijas vēl pietrūkst, nav pietiekami daudz datu. Tas ir galvenais secinājums, ko varēja izdarīt. Šī neonikotinoīdu indīguma pakāpe par to šaubu nav. Mani interesē sekojuši fakts. Vairāk nekā desmit tūkstoši uh, bišu, vairāk nekā 10 tūkstoši bišu saimju tiek audzētas mūsu valstī, un mums ir ļoti attīstīta medus ražošana. Tā ka es ļoti apšaubu jūsu ieteikumus, jo redzēju, ka nav veikti tiešām praktiski pētījumi. Un mans jautājums EFSAS pārstāvim ir, vai jūs esat izvērtējuši pilnībā un sadarbojušies arī ar Spānijas um, tādu bišu pētnieku uh, organizācijām un iepazinušies ar viņu atzinamiem, vai es zinu, ka ir bijis pētījums, kurš apliecina, ka putekšņos putekļos, kas nonāk stropos, ir konstatēti šie neonikotinoīdi. Un šeit ir iespējams vai ir atzinumi par to, ka ir arī citi citi, citas kaitīgas vielas vai citas infekcijas, kas uzbrūk bitēm. Manuprāt, komisija ir ļoti pasteigusies. Paldies! Nākamais runātājs. Iespējams, ka tiešām mēs tagad esam atkal sastop, sastapušies ar gadījumu, kurā ne viss ir skaidrs, jo bieži ir tā, ka nav īstas informācijas, nav veikta pētījuma, nav skaidrs, kādas sekas kaut kam būs. Cilvēki tikai vai politiķi mēģina celt paniku, Un nevienmēr arī var teikt, ka zinātnieku atzinumi ir bijuši pamatot, dažkārt panika ir uh, sarīkota vienkārši patvaļīgi. Šādi pētījumi ir bijuši daudz un dažādi, bet šie neonikotinoīdi es tomēr gribētu vispirms redzēt, kādi ir pētījumu rezultāti un kāds efekts tiem varētu būt attiecībā uz Britu lauksaimniecību. Grazie, Agniu. Delange, poi... Paldies, Patrao Nevešs kundze. Paldies. Protams, ka uh, bišu veselībai un labturībai ir liela nozīme un mēs varam gadiem runāt par zinātnieku atzinumiem un izmēģinājumiem, un varam būt bieži droši tikai vai iegūt skaidrību par 99%. Manuprāt, EFSAI ir savs mandāts, savi uzdevumi, un mums ir jāstrādā ar atzinumiem, vai pierādījumiem, kas EFSAI ir. Es vienkārši gribētu būt droši par to, ka tas, ko komisija piedāvā, pilnībā balstās EFSAS veiktajos pētījumos. Vai, piemēram, šī sēklu apstrāde. Komisija ir atzinusi, ka nedrīkstētu izmantot uh, uh, šo, šo līdzekli attiecībā uz augiem, kas ir pievilcīgi bitēm. Uh, Nu, protams, ka mēs varam pieprasīt vēl pētījums, bet manuprāt, te bez jebkādiem pētījumiem ir skaidrs, ka šādu produktu izmantot nedrīkst. Un ir jābūt pavisam skaidriem izņēmumiem. Runājot par augu aizsardzību un izmantošanu kā augu aizsardzības līdzekli, ja apstrādā sēklas, tad jāņem vērā arī tas, ka, piemēram, siltumnīcās nu, EFSA ir atzinusi, ka te risks ir ļoti ierobežots. Un es domāju, ka to arī komisija var atzīt. Tāpat, ko darīt, piemēram, ar augiem, kas nezied, piemēram, puķkāpostiem, vai uz tiem, ar tiem var, tos var apstrādāt ar šo. Un, bet te pašā laikā mums ir jāpaļaujās uz EFSAS atzinumu, ka situācijās, kurās bitēm šis, šis produkts nav bīstams vai tās ar to nesaskars, vai, piemēram, siltumnīcās, ka to izmantot varētu. Paldies! Paldies! Obrigada, Sr. Presidente. Uh, a conclusão do estudo que aqui. Paldies, priekšsēdētāji. Secinājumi no pētījuma, kas šodien ir tikuši iesniegti, ir tādi, ka šeit patiešām Bitēm pastāv ļoti lieli draudi, tādēļ, ka izmanto neonikotinoīdus. Bet, ja mēs pieņemam par pamatu to, kas ir ticis veikts pētījumā, ir jāsaka, ka dažādi runātāji un arī es tā skaitā, ir īpaši stēdīja kungs, mums ir šaubas, vai šie pētījumi patiešām ir pamatoti. Šeit trūks dati. Ir arī bijuši trūkumi, kas tika pieminēti. Un tie ir tehniski raugoties, ne jau politiski raugoties, bet tehniski raugoties. Gribētu jautāt, cik lielā mērā uz šo pētījumu var paļauties. Cik lielā mērā tas ir droši vai drīzāk nedroši par rezultātiem. Pašlaik es liecos domāt Varbūt ir arī citi skaidrojumi iespējas. Bet es sveicos domāt uh, par to, ka šī, šis pētījums ir pārsteidzīgs un uh, sasteigts. Tie nav zinātniski pamatoti dati, kas varētu tiešām pamatot apdraudējumu lauksaimniecībai. Protams, ka zinātniskie pētījumi ir svarīgi. Un, uh, Bišu nozīme lauksaimniecībā jau nevar tikt apšaubīta. Par to detalizēt nemaz nevajadzētu runāt. Mums ir jāņem vērā tas, ka 1991.2007 šis dokuments ir pamatā, tagad ir zināms laiks pagājis. Un uh, tiek izmantot mazāk pesticīdu, un tas rada papildus izmaksas, un pastāv arvien mazākas alternatīvas, kuras var izmantot lauksaimniecībā. Es gribētu teikt, ka bišu veselība kopumā ir jāpārauga, nevis eh, tikai raugoties uz šo konkrēto problēmu, bet arī uz citām problēmām, kas ietekmē šo jautājumu. Tad man viens tehnisks jautājums. Tiek veikti pētījumi, bet šī iestāde vai Eiropas komisija veicinās pētījumus, lai, piemēram, konstatētu dažādu augu aizsardzības līdzekļu indīgumu un to samazinātu. Šodien mums ir šī problēma, bet nākošajā gadā tā varbūt pilnīgi cita problēma kā mēs varam novērtēt un samazināt iespējamos riskus. Tas ir jautājums, uz uh, kuru mūsu partneris varētu atbildēt. Paldies. Šmita kungs. Jā, meine lieben Kolleginnen un Kollegen. Häusling kungs. Esmu drusku pārsteigts, ka šeit uh, visi izsakās ļoti negatīvi par EFSU un sūdzas par to, ka tas izrādīs ekonomisku kaitējumu lauksaimniekiem. Uh, Mums taču ir skaidri pierādījumi, un ne jau tikai uh, sākot ar vakardienu, tas ir pilnīgi skaidri uh, pierādījumi, ka neonikotinoīdi ir indīgi. Un, uh, piemēram, Dienvidvācijā ir uh, milzīgi zaudējumi radušies. Uh, tas nav jāpierāda, jo apdraudējums tiešām pastāv. Un viens labs vecs princips uh, Eiropas Savienībā ir šaubu gadījumā rīkoties drošības, uh, nodrošināt drošību viens uh, no uh, svarīgākajiem uh, dzīvniekiem lauksaimniecībā taču ir bites. Ja tad pēdējumi, pas, piemēram, par ķīmisko uh, rūpniecību, tur ir absurdi skaitļi, kādi, uh, kāds apdraudējums radīsies lauksaimniecībai, bet uh, savukārt, ja EFSA veids kādu pēciem, tad visu to apstrīd un apšauba. Protams, ka tur ir trūkumi, protams, ka nav pilnīgi viss izpētīts visos punktos, bet no otras puses uh, mums ļoti skaidrs norādas uz to, ka 50% no bitēm mēs esam Eiropā zaudējuši. Un tas nav tikai tādēļ, ka būtu bijuši e, šie e, kaitēkļi, ērce, bit, e, bišu ērce, kas bites apdraud, bet tas ir tikai, jā, tas ir parāda, ka mums ir jārīkojas, jo, ja mēs gaidīsim uz pēdējo pierādījumu, un vai tiešām ir risks, tad mē, un mēs gribēsim 33 pētījumus, tas varbūt par vēlu profilaktiski aizsargājot patērētājs, mums ir jāveic visus pasākumus, kas uh, pārsniedz uh, Eiropas komisijas priekšlikumu. Un tagad tas tikai ļoti piesardzīgi aizliegt trīs vielas, bet ar to nepietiek. Es nesaprotu, ka šeit uh, lauksamsies komitejā mēs runājam par labu ķīmijas ražošanai, bet mm, par maz pārstāvam tos, kas uh, uzskata bites par vienu no svarīgākajiem dzīvniekiem. Es EFS varu apstiprināt tās rīcībā un teikt, ka mums ir jāveic vēl papildus pasākumi, lai vēl vairāk uh, ieviestu aizliegumus. Paldies. E Mārtin uh, eh, Šmit, Ādam, e poi Alim. Ādam Šmits, lūdzu. Thanks, Polo. I... Paldies. Es neatkārtošu to, ko teica citi kolēģi. Un, manuprāt, viens kolēģis ļoti, uh, ļoti prātīgi izteicās. Manuprāt, EFSA ir ļoti pamatoti uh, Tad ļoti rūpīgi iepazinusies ar jautājumu dažādām pusēm, un mums nevajadzētu šeit sākt teoloģisku diskusiju. Es esmu bieži runājis ar ekspertiem par to, kā integrēt zinātnieku atzinumus visā tajā, ko mēs darām kā um, tikt skaidrībā par to, kā izvairīties no interešu konfliktiem. Un, manuprāt, šeit ir neatbildēti jautājumi. Skaidrs, ka bez bitēm lauksaimniecība nepastāv, un bitēm šobrīd neklājas viegli. Uh, un ir jautājumi, uz kuriem ir jāatbild arī saistībā ar šiem insekticīdiem. Bet, manuprāt, ir jāturpina zinātniskie pētījumi. Un ir jāturpina pētīt, kāds efekts varētu būt šiem, šiem produktam ir vajadzīgs vairāk datu, turklāt tādu datu, kuriem var ticēt, nevis kas nāk no lobbyiem. Un jautājums EFSAI būtu, ko jūs grasāties tālāk darīt? Grazie Alin, Irace, Garcia Perez e poi Elisabeth Kostinger. García Pérez, Presidente, comparto con el planteamiento. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, piekrītu pamatnostājai proti, ka politiski komentāri par iespējamo ietekmi, kā piemērot jaunas normas, Tas drīzāk ir jāparunā ar komisāru, jo viņš pie mums būs. Viņš atnāks vēlāk uz mūsu komiteju. Un uh, es varu tikai piekrist teiktajam, un lauksamniecības komiteja jau to ir teikusi atkal un atkal, ka mēs esam nobazējušies par bišu stāvokli Eiropā, ka daudzas bišu saimes uh, samazinās, iet bojā. Un mēs teicām, ka tas ir arī zinātniski jāizpēta, ka šeit notiek un uh, attiecīgi jārīkojas. EFSA es pieņēmu, ka ir pareizi tas, kas tika teikt sākumā. EFSA savā pārskatā pieskaras diviem jautājumiem par kuriem man ir arī vēl papildus jautājumi. Pirmkārt, par izmantoto metodi. Tika teikts, ka tika izmantota metode, kas līdz mājām vēl nav pielaista. Atļauti, ja šī jaunā metode vēl nav atļauta, cik lielā mērā tas ir saistīts ar to, ka na nav pieejami visi nepieciešami dati. Un tad eh, jūs pieskaraties vēl vienam jautājumam - trūkumi un noteikti datu paļāvības trūkums. Un eh, tas ir neatkarīgs zinātnisks pētījums, tādēļ mēs domājam, ka EFSA eh, vajadzēja būt iespēja. Un uh, tai vajadzētu būt iespējai veikt tādu darbu, uz ko varētu pamatoties politiķi savā darbā. Vai jums ir bijis pietiekami laiks veikt nopietnas uh, pētījumus, tad mēs varētu tiešām pieņemt arī tāliešu politiskus lēmumus? Labprāt, gribētu atbildi šeit no uh, Frantiekunga, Köstingeras kundze. Jā, paldies priekšēdētāji. Paldies arī EFSAS pārstāvjiem par prezentāciju. Es domāju, ka mēs visi esam uh, vienotās domās, ka mm, bites ir uh, neatņemama mūsu lausamniecības sastāvdaļa un noteikti absolūti aizsargājamas ir bites. Un, uh, ja dati ir tādi, kādi nu tie ir, kā bites mirs, tad patiešām ir jāizdara pareizie politiskie secinājumi. Es uh, gribu teikt, ka es iebilstu Mārtiņam Hoizlinkam, jo mums nav neviens pētījums no ķīmiskā eh, ražošanas, mēs neesam nevienu lasīt, bet lasīt tikai šo EFSA ziņojumu, un es nesaprotu, kādēļ pamatoties uz šādu ziņojumu, kur ir daudz trūkumi, kādā veidā var uh, veikt politiskos secinājumus. It īpaši man izbrīnā, ka EFSAS pētījumā un ziņojumā par pētījumu, kur neparādās uh, sasaistas starp neonikotēdu lietošanu un sekām. Mēs, piemēram, Austrijā zinām, ka bites mirst arī tajos uh, reģionos, uh, kur nav kukurūzas, netiek audzināta kukurūza un uh, netiek izmantot neonikotinoīdi manuprāt, šeit eh, nav pamatoti, kādēļ šādi dati vēl nav iekļauti. Mums Austrijā jau gadiem ilgi ir eh, bijuši projekts Melisa. Es nevaru iedomāties, kā Austrijas veselības ministrija par šiem datiem, eh, kādēļ, lai, viņ, lai tos nedotu, jūs, bet tie nav šeit EFSA pētījumā. Uh, mums patiešām ir liela problēma ar uh, šo kukurūzu audzēšanu un tiem kaitēkļiem, un, un arī struktūras Austrijā ir ļoti mazas, tādēļ ir ārkārtīgi sarežģīti pa visu teritoriju uh, veikt visus nepieciešamos pētījumus. Un es uh, esmu pret to, ka, ka uh, gēntehnoloģijas lietošana šeit jāskatās, kādas tehnoloģijas un kā tās izmantot. Uh, Austrijā mums, piemēram, ir daudzi pasākumi, netiek veikti pasākumi um, ziedu laikā, un arī uh, ražošanas uzņēmumi ir ļoti daudz struktūrāla pasākuma piemērošanās. Es domāju, ka ja būtu veicam politiskai pasauli, tam ir jābūt uz, uz zinātnisko pētījumu pamatu, kurā nav nekādi trūkumi. Un man ir pārsteidz eh, EFSAS eh, pārstāvja atbilde, un es arī gribētu zināt, eh, kā EFSA ar šādiem rezultātiem, kurā nebūtu trūkumi, kā jūs tos prezentāsiet sabiedrībai, un kādēļ šeit vienkārši nav paredzēts vairāk laika veltiet izpētīt šo problēmu, un kādēļ nav visi dati un fakti, kādēļ tie nav tikuši ņemti vērā. Vēl vienu aspektu es vēlētos pieminēt par bišu miršanu reģionos. Uh, kur netiek izmantoti neonikotinoīdi. Mums Eiropā ir vairāk pētējumi par marķētām eh, amerikāņu medus bitēm. Es gribētu zināt, eh, vai EFSAI par to ir materiāli, cik lielā mērā šis marķējums Uh, arī uh, ir izraisījis bišu miršanu. Paldies, Elizabete, jo Lainēns pēc tam Brita Remersa. Paolo, and could I... Uh... Paldies. Gribu uh, pateikt EFSAS pārstāvim paldies par šo prezentāciju. Lasot garo uh, ziņojumu uh, un beidzot to lasīt, man bija vairāk jautājumu nekā atbilžu, jo par gandrīz visu bija teikts, ka ne, nav pietiekoši datu vai nav pietiekami uh, pētījumu rezultātu. Protams, ka datu pietrūkst, un teorētiski noteikti bit, attiecībā pret bitēm pastāv risks. Un, bet uh, viena lieta ir šis teorētiskais risks, bet cits, vai tiešām bites tiek nelabvēlīgi ietekmētas. Un varbūt uh, tas, ka pietrūks datu vai pētījumu rezultātu, to var novērst, un situācija būs skaidra. Nav arī datu, jo, teiksim, viena lieta ir ir ražas novākšana ziemas laikā un cita pavasarī. Te arī bitēm ir savs gada cikls, kurā uh, ziemā bitēm nekāda ietekme nevarētu būt. Un es neesmu tas, kurš tagad paziņos, ka viss ir izdarīts un nekas vairs nav jādara. Mums ir, man ir jautājums EFSAS pārstāvim, nu, ņemot vērā to, ka pietrūkst informācijas, kas vēl jādara, lai mēs būtu, varētu būt droši, ka jūs tiešām esat identificējuši īsteno risku un ko praktiskā līmenī darīt, lai pasargātu bišu saimes no jebkāda riska kas būtībā ir galvenais jautājums - pasargāt bites no nelabvēlīgas ietekmes. To, ko sacīja Mārtiņš, bišu um, uh, izplatībā ir tāda lielas svārstības raksturīgas, tā ka šeit arī ir pretrunīgi dati. Manuprāt, vairāk mums šeit uh, pietrūks tādas ticamas informācijas. Varbūt EFSA varētu mazliet konkrētāk atbildēt, kas tad notiks tālāk. Grazie, Džordž. Brita Reimers ir poi Glatam. Rēmers kundze, Brita Rēmers, pēc tam Glatnfelder kungs. Jā, paldies. Es arī varu atbalstīt to, kas tika teiks, kur Refs teica, ka nav pietiekami daudz eh, dati un nav pietiekami daudz skaidļu. Tas nozīmē, ka, eh, kā Smita kungs jau pareizi teica, mums vajag vairāk faktu, vairāk skaidļu, mums patiešām vajag pētījumus, kas daudz dziļāk eh, strādā pie šī jautājuma. EFSA tomēr ir pieņēmusi lēmumu, ka pa, ir risks bitēm un grib ieteikt aizliegt līdzekļus. Šāds ieteikums ir samērā ekstremāls tieši tādēļ, ka ir ļoti maz datu un faktu, es domāju, ka mums pirmkārt vajadzētu paraudzīties, kā var atrast tehnisku risinājumu. Var uzlabot uh, ierīces uh, sēklu izsēšanai. Manā reģionā ir milzīga problēma. Ja, piemēram, rapši ir, uh, sevišķi ziemas rapši, ir, tiek iek, iek, iek, iek uh, sēdes, tad eh, daudz kait, kaitēkļu nemaz netiek, eh, eh, jo rapša šīs, šie kaitēkļi, viņi ļoti rezistenti pret augu aizsardzības līdzekļiem. Un lauksaimnieku ienākumi tiek apdraudēti. Un tas apdraud arī Eiropas uh, olbaltumu uh, vielu programmu un uh, rapšs izmanto sa, sa, sajas, uh, kā sajas miltus un kādu ķēdes reakciju tas viss izraisīs. Mums nevajadzētu un vien grābi braukt otrā, bet uh, ņemt vērā abušu intereses un vajadzētu atrast uh, pakāpenisku risinājumu un vajadzētu paraudzīties, lai mums būtu labāk un jaunāki dati, jo veci dati, tur jau uz tiem ir arī cita ietekme un, uh, piemēram, uh, šeit eh, no citām valstīm ievestās bites, kas ir maķēs, pa ko ir pētījumi, tur ir uh, citas slimības, kas ir, ir klimata ietekmes un uh, daudz vairāk nekā tikai viena auga aizsardzības līdzekļa ietekme. Un tā varbūt būtu, tas varbūt būtu problēmas risinājums. Paldies, Brita Gleterfelder, pēc tam Mankines. Paldies. Nu, tas, eh, protams, ka ir skaidrs, ka auga aizsardzības līdzekļi un, eh, un šā šie aizsardzības līdzekļi ir milzīgs apdraudējums um, bitēm. Tam ir jābūt rakstīts uz etiķetes, kādā veidā šos auga aizsardzības līdzekļus drīkst izmantot. Ja šīs normas uh, tiek uh, ievērotas, tad risks ļoti lielā mērā var tikt samazināts. Tādēļ tas nav jautājums, vai risks pastāv. Jautājums ir, kādi aizsardzības līdzekļi, kādā veidā var uh, tikt izmantoti ar mazu riska pakāpi. Ir arī jautājums, ja mēs aizliedzam kādu augu aizsardzības līdzekli, kādas sekas tas rada? Tas ir arī politisks jautājums. Eiropas Savienība Ungārija ir viena no lielākajām medus ražotājām, tādēļ eh, mums uh, bišu veselība ir ļoti būtisks jautājums. Šie augu aizsardzības līdzekļi mūsu valstī tiek izmantoti uh, sēklu sagatavošanai. No ASV nāk uh, daļa no šīm slimībām parazītiem, un tas var ļoti ietekmēt. Pagājušo gadu Ungārijā mi mīra viens procents no bišu saimē. Gados pirms tām nebija neviena reize, kad eh, bišu saimes būtu bijušas tik lielas Un tas radīja milzīgas uh, sekas, un uh, bišu miršanu nekā nevarēja pierādīt, ka tam tiešām ir saistība ir ar neonikotinoīdu lietošanu. Problēma bija tie, kas, uh, ka tos uh, augosietus līdzekļus, kas bija aizstājēji neonikotinoīdiem, tos neizmantoja pareizā veidā. Ungārijā tika uzsākts arī izmēģinājums bija saules puķes, kas tika apstrādātas ar neonikotinoīdiem. Un tur arī zinātniski nevarēja pierādīt, ka tas būtu radījis apdraudējumu bitēm. Ir zināms, ka Ungārijā arī saules puķes tiek apstrādātas ar neonikotinoīdiem, jo šie kāpuri, kaitīgie kāpuri, ir arī Ungārijā. Jautājums, kādas sekas izraisītu šo līdzekļu insekticīdu aizliegums? Tādā gadījumā zemnieki izmantotu šos aizstājējus. Un aizstājēji īstenībā ir tie, kuri ir atbildīgi, kas izraisa bišu miršanu. tas tiek izmantot ziedāšanas laikā, tādēļ šie insekticīdi izraisa vēl vairāk problēmas nekā neonikotinoīdi. Tādēļ Ungārijā īstenībā vajadzēja paraudzīties, kas notiek ar sēklu ražošanu, un īstenībā tad visu vajadzēja tā kā aizliegt gandrīz vai. Un uh, tas tiktu darīts Ukrainā ārpus Eiropas Savienībai. Vai alternatīvs variants būtu, ka mēs uh, ražotu ģenētiski modificētu kukurūzu? Bet šis uh, jautājums izraisa atkal citus jautājumus, un diskusija ir ļoti jūtīga. Bet mēs redzam arī, ka risks ir ar pareizo lietojumu, un risks var tikt samazināts, un laba sadarbība ar uh, biškopiem. Uh, un augu aizsardzības līdzekļu ražotājiem var izraisīt to, ka bites netiks apdraudētas. Grazie, onorevole Glattenfelder. Mariad Magines, e poi sieki. Paldies, Magines skundze, lūdzu. Paldies, priekšēdētāji. Paldies EFSA par prezentāciju, jo ir Eh, ļoti liederīgi apspriest tehniskos jautājumus, bet jautājums, protams, saistīts arī ar politisko līmeni. Mani jautājumi ir par otro uh, slaidu, kur bija teikts, ka mandātu EFSA saņēma no komisijas. Protams, ka laika nebija daudz visu šos pētījumus veikt, un tāpat EFSA sacīja, ka komisija norādīja, ka dati ir noteikti dati bija jāiekļauj, varbūt EFSA domā vai zina, ka ir vēl citi dati, par kuriem šeit nav bijusi runa, bet ko arī varētu iekļaut. Es atbalstu Alana Smita teikto, varbūt EFSA rekomendē veikt tālākus pētījumus, vai vienkārši ir dati, kurus jums nebija laika apstrādāt. Citi kolēģi arī pieminēja praktiskus pētījumus un teorētiskus. Manuprāt, jebkurš, kas ir šajā telpā, vēlas, lai bites būtu drošībā. Jautājums saistās ar dažādiem faktoriem, un man ir ļoti tāds specifisks jautājums. Ja komisijas priekšlikums uh, kļūs saistošs un mēs aizliegsim šos neonikotinoīdus, vai mēs eh, pieredzēsim, ka bišu saimes atkopsies, bišu kļūs vairāk, mums ir vajadzīgs kaut kāds rezultāts. Mēs uh, joprojām īsti netiekam ar šo problēmu galā. Glatfelder kungs ļoti pareizi aprakstīja situāciju savā dalību valstī. Ja lauksaimnieki turpinās audzēt labību, bet šie produkti tiks aizliegti, kādi produkti nāks to vietā, šie auga aizsardzības līdzekļi, kāds efekts būs tiem, kāds efekts būs uz lauksaimniecības sektoru kopumā. Es Eh, ļoti priecātos, ja neonikotinoīdi būtu vienīgā problēma. Mēs tos aizliedzam un viss, bet tik vienkārši tomēr nav. Manuprāt, ir tiešām ir šis jautājums jāpēta. Un iespējams, ka šeit efekts ir vēl citām lietām, ne tikai šiem neonikotinoidiem. Es ar interesi gaidīju šefsus atbildes. Paldies! Paldies! Sikirieska kungs. Jakie rozsodne višķi znaleši? Jā, paldies. Mēs e, šaubāmies par šo informācijas situāciju. Mums vajadzētu padomāt par cēloņiem. Par to, e, kādēļ ir samazinājušies bišu saimas. Es domāju, ka tas, kas tika šodien prezentēts, proti par eh, izmantoto ražojumu, par eh, izmantoto līdzekļu aizliekšanu. Vajadzētu šeit būt uzmanīgiem, vajadzētu paraudzieties, kurā laika periodā viņi tiek izmantoti. Vai tas nav drusku pārsteidzīgi? Pirmkārt, otrkārt. Kādi līdzekļi tiek izmantoti, vai kādas ķīmiskās vielas tiek izmantotas un kādā apjomā? Uh, un kādas sekas tām ir. Lai samazinātu augu slimības, un šai sakarā varbūt nebūtu nemaz slikti atkārtot noteiktas lietas, paraudzīties, kas tad ir ar tiem jautājumiem, kas ir pieminēti pētījumā. Vajadzētu arī uh, paraudzīties, par kurām valstīm ir runa, kāda ir klimata apstākļi šajās valstīs, par kuriem reģioniem šeit ir runa, kur attiecīgie kritēriji ir vairāk novērojami, kur ir mazāk. Varbūt, ka vajadzētu vēl vēl papildus darbu iegūtīt šajā jautājumā. Grazie. Grazie, Sigrid. Paldies. Eriks un tad Alberts Des. Oui, <clears throat> merci. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es izlasīju un uzklausīju eh, pamatojumu un arī pētījuma eh, robežas, kā to mums prezentēja EFSA pārstāvis. Mēs ļoti labi zinām, kādu apateksnēšanas eh, procesā uh, svarīgu lomu spēlē bītes un arī cik svarīgs tās ir sabiedrības veselībai. Cits starpā es vēlos arī uh, uzsvērt ievērojamo um, bišu saimju mirstības līmeni, kas ir ļoti augsts pēdējo 20 gadu laikā, un tas ir cieši saistīts ar pesticīdu izmantošanu. Es domāju, ka šīs jautājums, kā to teica arī kolēģi, ir jāskat ļoti nopietni. Es gribētu zināt, vai varbūt būtu liederīgāk uh, veikt dažu produktu ietekmi un novērtējumu pirms šie produkti tiek laisti tirgū. Esošajā situācijā un ņemot vērā arī piesardzības principu, es aicinātu komisiju atsaukt šos produktus no tirgus uz laiku, tātad pārstāt uh, tos tirgot, to darīja arī Francija, un lauksaimniecībā ar to netika nodarīts nekāds liels kaitējums. Uh, Mums ir jāsagaida pārliecinošāki zinātniskie pētījumi par riskiem, ņemot vērā šo lielo izaicinājumu un to, cik svarīgs ir jautājums, kur skatām šo pēcpusdienu. Mums ir jāveic specifisks darbs, kā, ko ir uzsākusi EFSA, specifisks koordinācijas koordinēts darbs, bīšu mirstība saistībā ar pesticīdu izmantošanu un jāskat arī uh, fitosanitāro produktu homologācijas procesu. Paldies, Deskungs, un tad Žozebove. Paldies, priekšēdētāji. Pavisam īsi. Man drusku šokēja tas, ko dzirdēju priekšnesumā, kuri teikts nevar izslēgt, jo ar šo teikumu man jāizliedz viss īstenībā. Es uh, varu, uh, man jāizliedz vairs uh, biokardupē ražošanā, jo nevar taču izslēgt, ka tā uh, atstāja ietekmi uz uh, vidi. Es uh, ēdu pats medu un uh, esmu ļoti interesēts, ka, lai medus būtu veselīgs. Bet tas, kas šeit tika teikts, kas attiec uz neonikotinoīdu lietošanu, Man tāda paša bažas, kādus izteica arī Brita Raimērsa. Mums Vācijā ir vairāk nekā viens miljons hektāru rapšu audzēšanas teritorija. Es viens biju arī 60. gados viens no pirmajiem rapša audzētājiem Dienvidvācijā, un raps ir ļoti svarīgs uh, uh, uh, ļoti svarīgs kultūras veids, un mēs runājam par dažāšošanu. Ja šeit nevarēs vairs rapšus audzēt, tad daudziem uzņēmumiem būtu milzīgas problēmas, tad citur ir rapši. Uh, augsaka eh, ir ļoti svarīga tieši eh, rapš, rapši, un tādēļ tā būtu problēma. Ja nevarēs vairs darīt tā kā līdz šim, mans jautājums EFSAI. Vai jums no Vācijas ir vismaz viens gadījums zināms, ko jūs varat pierādīt? ka eh, rapša apstrādāšana ar šo līdzekli ir izraisījusi kaitējumu bitēm. kad tas šis 2008. gadā šī problēmas, e, un e, tur tiešām bija pierādījums, ka nav e, tā kā paredzēts, netika izmantotas sēklas. Tādēļ vajadzētu tiešām paraudzīties, ka šādiem līdzekļiem vajadzētu būt pieejamiem, lai būtu iespējams šo dažādas kultūras audzēt. Gribētu atgādināt tikai vienu pieredzi. Tādēļ, ka es kopš 60 gadiem pats strādāju rapša audzēšanas jomā, es biju viens no pirmajiem 70 gados kas uh, uh, audzē tā saucamo dubult nulles, nulles rapšus. Tieši tāpat kā šis, uh, šie rapši Vācijām Bavārijā tika ieviesti, ļoti daudz stirnas nomira gāja bojā. Un tad ļoti daudz bija alternatīvās uh, grupas, kas teica, ka šis dubūt 0-0 rapsis esot vainīgs pie stīnu miršanas, bet beigās izrādīja, ka tas vispār nekāds saistība nav ar to. Tā bija nejauša slimība un vispār nebija pilnīga nekāda saistības ar rapšiem, bet toreiz arī prasīja, ka šo no, no rapsi vajadzētu aizliegt, kaut arī tas bija gadu desmitiem audzēts. Mums tiešām vajadzētu zinātniski labus rezultātus dabūt. lai šos līdzekļus tiešām varētu aizliegt. Mēs nevaram vienkārši viņus aizliegt tādēļ, ka mēs nevaram simtprocentīgi izslēgt, jo ja mēs viss simtprocentīgi mums būs jāizslēdz, tad vispār mums vajadzēs atstāt šo zāli. Mēs nevaram izslēgt, ka šeit nākamajās uh, uh stundās iekritīs meteorīts. Paldies! Uh, grazie, Albert. Paldies, Uzebuvē. Pēc tam arī Gabriela. Tātad izteikšos kā Smita kungs. Izteikšos pēc iespējas objektīvāk. Pavisam skaidri ir jāpasaka, jo nu, tā ir realitāte. Uh, bišu nāvis uh, um, cēlonis nav viens, ir vismaz trīs cēloņi. Tās var būt slimības, pesticīdi un potenciāli trešais iemesls arī ģenētiski modificēti organismi. Te ir vesels kokteils, tāda ir realitāte. Uh, mirstības cēloņu jomā. Mums ir arī problēmas ar šiem neonikotīdiem, jo tie ir neirotoksiski produkti. Un tā tad viņi kaitē uh, dzīvnieku nervu sistēmai. Bītes vairs neatrod savus sprostus un var nomirt. Uh, Šī ir ļoti liela problēma, jo tas ir specifisks produkts, kas nonāvē bītas un e, inse, citus insektus, kas ir arī aputekšņotāji. Tātad tas e, rada ļoti lielu problēmu. Otrā lieta, un tas ir īpaši jāuzsver, šodien tiek atzīts, ka Ieguvums lauksaimniecībai no bitēm aputekšņotājām ir 15 miljārdi eiro gadā. Šīs aputekšņošanas darbs ir tieši šādā vērtē, tas ir ievērojami. Ja rītdien visas bites nomirs, tad lauksaimniecībai tiek nodarīts milzīgs kaitējums un ir nepieciešams par katru cenu aizsargāt bites Tālāk Itālijā arī tiek veikts ļoti interesants darbs. Ziemeļos apenet projekts, kur tiek ieviestas uh, uh kultūra uh, rotācija. Šis ir zinātnisks darbs, kas pierādīja, ka nav uh, kultūras zaudējumi šādā rotācijas procesa rezultātā, bet arī, ka uh, kultūru aprītes procesā var arī neizmantot pesticīdus, un tas ir ļoti svarīgi runājot par KLP un par šīs rotācijas kultūras ieviešanu. Lūk, Es pateicos uh, par uzmanību, pateicos arī EFSAI par darbu un drosmi šeit iekļaut jaunus elementus. Bieži vien šajā zālē tiek teikts, ka nevajag kritizēt EFSA, jo EFSA vienmēr sniedz pozitīvus atzinumus vairākiem produktiem. Un tagad, kad EFSA saka, ka nu, varbūt tas nav tik pozitīvi un ir šaubas, tad tiek teikts, ka EFSA neveic nopietni savu darbu. Man tas liekas ļoti dīvaini. Tie, kas vienmēr ir aizsargājuši, aizstāvējuši EFSA, EFSU, tagad viņi apstrīd. Nu, būsim loģiski, EFSA veic šodien apjomīgu darbu, lai būtu pēc iespējas objektīvāk, un es varu uzteikt tikai EFSAs darbu. Marija Gabriel, grazie. Gabriels kundze. Un visbeidzot Lulings kundze. Благодаря, господин председател. Аз също най-напред бих искала да Paldies, priekšsēdētāji, no savas puses es arī vēlētos pateikties EFSAI par tās atvērto nostāju, par pētījuma plusiem un mīnusiem. Ņemot, nu, šeit ir eh, jāmin viens piemērs, eh, runājot par pesticīdu kaitīgo ieteikumu ziņojums par Bulgāriju, kurš tika izstrādāts 2011. gadā. Tur uh, lielākais bītu saim, bišu saimes gāja bojā, 64% no saimēm tika saindēts pēc tam, kad tika izmantoti pesticīdi. Lauksaimniecībā tāds neatrisinātas problēmas, kas ir saistīts ar nereglamentētu pesticīdu izmantošanu, bet tikai piekrist Bovēkunga sacītajam bīšu nāves cēloņi ir vairāki un eh, drāvnieki gaida konkrētus pasākumus. Uh, komisijas pētījums ir solis uz priekšu, jo tur tiek ņemts vērā arī vēl kāds cits aspekts, lai varētu tātad saglabāt šīs bīsusaimes, nevajag arī notrīt kaitēm draudniekiem, un draudnieks nevajadzētu nostatīt pret citiem lauksaimniekiem. Šīs ir debats pēc būtības, un es domāju, ka nevajadzētu izvēlēties uh, no starp eh, medu un rapsi, medu un dažādiem citiem graudiem. Visi mēs būsim tikai zaudētāji. Man ir daži konkrēti jautājumi. Vispirms, vai mēs varētu saņemt rezultātus pār ierobežojumiem, kādus ir pieņēmušas un īstenojuši vairākas dalību valstis pētījuma leģitimitāti tas tikai palielinās. Šķiet, Itālija, Francija, Slovenija ir tās valstis, kur jau ir ie, e, īstenots daļēji aizliegumi. Es gribētu vai zināt, vai šāds rezultāts varētu tikt varētu publicēt, un vai pēc šiem aizliegumiem bija arī novērojama kāda pozitīva ietekma uz bišu populāciju. Divus gadus atpakaļ tika paredzēts konkrēts termiņš. Mēs zinām, ka šī insekticīda ir īpaši riskanti un ka arī pēc gadiem uz eh, to lietošanas var eh, uz augiem atrast šo insekticīdu atlikumu. Gribētu kā ietekmes novērtējumu par šiem aizliegumiem. Lūk, tādi man jautājumi un vēlreiz pateicos EFSA par drosmi. Uh, Uh, risināt tik jūtīgu un sāpīgu jautājumu noslēgumā. Jā, ir būtiski, lai mūsu rīcībā būtu vairāk informācijas, ir jāievēro ja pesticīdu lietošanas instrukcija un nevajadzētu draudnīgs nostādīt pret pārējiem lauksaimniekiem. Paldies, Lulīgs kundze! Paldies, priekšsētāji kungs! Es vēlētos atgādināt, ka. Kā... 94. gadā es biju pastāvīgā ziņotāja bišu uh, jomā Eiropā, un daudz par mani smējās, kad es nācu klajā ar pirmajiem priekšlikumiem, pirmajiem uh, e, ziņojumiem, jo es pieprasīju atbalstu, lai varētu uh, atbalstīt draudnieku aktivitātes Eiropā. Es, biju, es pat piedāvāju apateksnēšanās prēmiju, bet nu, to visu komisija vienkārši ignorēja un galbeigās mums bija šīs nelielais. Uh, nelielā regulā uzlabotu ražošanu un um, medus tīzniecību. Tātad desmit miljoni, sākām ar desmit miljoniem, nevis miljārdiem, un tagad esam tikuši līdz 34 miljoniem katru gadu. Jūs man atbalstījāt, un uh, tas arī ir vienīgais finansējums, kas tika palielināts katru gadu. Uh, šīs regulas ietvaros. Gribu atgādināt jums to īpaši, jo man bija ļoti liels prieks pēc tam, un jo īpaši tagad, ka liels prieks tagad, ka kolēģi ir atklājuši, cik uh, svarīgs ir šīs bijušu jautājums bez, pēc uh, bijušu saimju uh, izušanas. Uh, arī mūsu rezolūcijā, kur ir jūsu vārds, priekšsēdāja kungs, taču mēs vienmēr esam bijuši objektīvi. Neaizmirstot, ka mūsu prioritāte ir uh, pietiekami liels bišu skaits Eiropā, lai nodrošinātu aputeksnēšanos. Vai tagad vajadzētu bez zinātniskiem nopietniem pierādījumiem steigties ar aizliegumiem, kuriem būtu īstermiņa raksturs. Ja es varētu tam piekrist, ja būtu kāda alternatīva, alternatīva, kuru mēs tagad varētu izmantot, tad jā, uz priekšu, taču, ja šāds alternatīvs nav, tādā gadījumā mēs vienkārši bezinātniskiem pierādījumiem uh, mēs zaudēsim uh, un lieksim lauksamniekiem uh, iegūt labu rāžu, un es biju ļoti pārsteigta par pārdzīvnieku uh, apvienības viedokli šai jautājumā, bet tad nav alternatīvas. Un uh, Vācijas Tīvā republikā kas bija šāds idejas. Un vai tagad EFSA būtu gatava uz, uzlabot šīs analīzes, analīzes, kuras netiek uzskatītas par pietiekām pamatotām? es gribu teikt eh, skaidru valodu. Brīnāsim komisiju, ka nevajag steigties pieņemt lēmumus un aizliegt uh, sēklu mm, izmantošanu, ja nav alternatīvas. Lauksaim, pēc lauksaimniekas tikā sniegtās informācijas mēs saprotam, ka šis aizliegums radītu uh, vēl lielākus riskus un zaudējumus. Es gribētu vienkārši zināt, vai komisija ir gatava nepieņemt sasteigtus lēmumus aizliegumu jomā. Tad pirmkārt jau politisku iemeslu dēļ. Tad aizliegt, aizliegt bez konkrēta pierādījuma par bīstamību. Ja ir pieejams alternatīvas, tad uz priekšu, bet ja šāda alternatīva nav un ir drīzāk riski, tad kā mēs rīkosimies, kā Francijā mēs uh, vienkārši politiski apsvērumu dēļ to aizliegsim, jo tas ir populistiski un uh, pa, sabiedrībai patīk, vai arī mēs balstīsimies tomēr uz nopietno, nopietniem pētījumiem, nodrošināsim to, lai būtu arī jau uh, nodrošinām labas ražas. Paldies, Lolīgs kundze. Un tagad Vēlreiz vārds Fantērkungam eh, no EPSES. EPSES. Eh, viņš tad nu var sniegt atbildes eh, uz jautājumiem, kas izskanēja. Aicinu izteikties neilgākā desmit minūtes, jo mums te ieradīsies Borga kungs komisārs. Lūdzu, vecums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies. Ļoti daudz jautājumu, uz kuriem atbildēja desmit minūtēs. Es ceru, ka es visu arī sapratu un uztvēru no tā, kas tika jautāts. Jautājums par vadlīniju dokumentu. Kāpēc mēs izmantojām zinātnieku atzinumus? sagatavojot vadlīnijas. Nu, komisija mums to lika darīt. Un kāpēc? Tāpēc, ka zinātniskajā pētījumā ir atspoguļojās jau, jaunākās zinātnieku atziņas. Un tas bija komisijas prasījums, pieprasījums, ka mums ir jāizmanto jaunākās zinātnieku atziņas, lai varētu novērtēt iespējamo efektu. To paredzēja arī mūsu mandāts no komisijas puses. Tad bija komentārs par. attiecībā uz mūsu rekomendācijām. Mēs nesniedzām rekomendācijas, mēs sniedzām informāciju par to, kāds risks būtu iespējams. Tad vairāk kārt jūs teicāt, ka neesam ņēmuši vērā tādus praktiskus pētījumus brīvā dabā, bet tā nav. Mēs esam ņēmuši vērā praktisku pētījumu atzinums. Var jums minēt piemēru, un arī šeit ir minēts, ka ir četri pieteikumi četri pētījumi, kas tika izvērtēti. Tāpat arī attiecībā uz bišu mirstību ir pētījuma rezultāti. Tātad mums ir šīs informācijas. Mēs labprāt būtu gribējuši vairāk datu, bet um, nav tā, ka pētījumi būtu veikti tikai laboratorijās. Neesam arī teikuši, atkārtošu to, ko teica Bovē kungs, mēs neapgalvojām, ka esam atklājuši vienīgo iemeslu, kāpēc bišu saimas iet bojā. Tā nav. Mēs neesam atzinuši, ka neonikotinoidi ir šis vienīgais bojājais iemesls. Es nedomāju, ka te vēl kaut ko šobrīd var papildināt. Nav izslēgts, ka neonikotinoīdi zināmā mērā veicina bišu saimju bojāju, bet nekādā veidā tas pilnībā neatspoguļo to, ko paredz mūsu mandāts. Tad uzraudzības pētījumi. Jā, mēs esam iepazinušies ar šādiem pētījumiem un to rezultātiem arī piemēram, Slovenijā. Un esam ar ekspertiem, ekspertu tikšanās reizēs pārunājuši rezultātus, bet ir ļoti grūti uh, konstatēt šo kauzalitāti, šo cēloņu sakarību uh, attiecībā uz neonikotinoīdiem mēs galu galā gūstam noderīgu informāciju, bet tas nav tik viennozīmīgi. Runājot par termiņu, jā, laika nebija daudz, bet tomēr es domāju, ka tas, ka nebija daudz laika, es nedomāju, ka tas kaut kā samazināja mūsu pētījumu kvalitāti. Mums, mēs daudz paguvām izdarījām un uh, nedomāju, ka tāpēc mūsu pētījums būtu vājāks. Vai EFSA rekomendē veikt turpmāks pētījums. Jā, to mēs rekomendējam. Un tas ir saistīts arī ar vienu jautājumu, kas attiecās uz vadlīniju izmantošanu un zinātnieku atzinumiem to, pa, tā pamatā. Vai ir kāda saistība starp zinātnieku atzinumiem un datu iztrūkumu vai robiem, ko mēs konstatējam? Jā, tā ir Jā, mums ir garš saraksts attiecībā uz to, kādi dati mums pietrūkst un ko mēs vēl vēlētos saņemt, lai labāk varētu problēmu izprast un saprast, kāda ir neonikotinoīda ietekme uz bitēm. Es vēl skatos, kādus jautājumus jūs uzdevāt. Maybe I, I can try to, to summarize again. Es varbūt izdarīšu kopsavilkumu. Galvenie elementi mūsu secinājumos nevar noliegt, ka neonikotinēidi ir ļoti indīgi. Mums ir dati par akūtu uh, toksicitāti vai indīgumu. Nesenie pētījumi liecina, ka šie produkti var izraisīt eh, nāvi un uh, ir tiešām indīgi. Ietekmē arī bišu uzvedību. Dažos gadījumos mūsu pētījumos eh, risks tika apstiprināts, citos gadījumos runājot par putekļiem, putekšņiem, uh, Uh, uh, šeit nevienmēr ietekme bija viennozīmīgi konstatējama. Pētījumi tika veikti gan lauka apstākļos, gan arī laboratorijā. Bija gadījumi, kur risks bija viennozīmīgi konstatējams. Citos gadījumos mēs nevarējām simtprocentīgi būt pārliecināti, ka pētījums apliecinātu, ka riska līmenis ir zems Mēs vienmēr izmantojām riska novērtēšanas metodoloģiju, un, manuprāt, Eiropas komisija kopā ar dalību valstīm no mums ir saņēmusi visus svarīgākos elementus, um, tātad par to, ko mēs īsti esam izdarījuši neraugoties uz to, ka datu šajā kopumā ir arī robi, iztrūkumi. Un es domāju, ka tas tagad ir komisijas un dalību valstu rokās pieņemt lēmumu par to, ko darīt tālāk. Mēs atbalstām komisiju un dalību valstis, bet ja ir vajadzīga vēl informācija, ja vēl kaut kas nav pilnībā skaidrs, mēs pilnībā sniegsim atbalstu, kādu vien varēsim sniegt. Paldies! Bene, io ringrazio. Paldies! Es pateicos arī no savas puses EFSA eh, un Fontjērkungam par eh, šo eh, svarīgo informāciju. Šaubu nav, kāpēc šīm plašajām debatēm viens ir skaidrs, mums ir jāturpina pētīt, jo skaidrības vēl pilnībā nav. Jebkurā gadījumā es domāju, ka mēs vēl pie šīs tēmas atgriezīsimies arī tad, kad uh, runāsim ar komisāru Borgu. Tagad pavisam īsi pārēšu pie ceturtā punkta. Ceturtais punkts. Uh, pašreizējās problēmas un iespējas saistībā ar atjaunojumu energoresursu izmantošanu Eiropas iekšējā enerģijas tirgū. Un šeit ir Spīros Danēlis atzinums pār esošajām tātad problēmām un iespējām saistībā ar atjaunojumu energoresursu izmantošanu, un kolēģi ir arī iesnieguši grozījumus, tā kā mums īpaši uh, Nebija daudz laika pēdējā sanāksmē, tad šodien mēs skatīsim uh, atzinumu, kamēr rītdien mēs uh, balsosim, lai kompetentā komiteja, proti ITRE komiteja, varētu ņemt vērā arī mūsu viedokli savā balsojumā, kas ir paredzēts 18. martā. Vārds Spīros kungam un aicinu arī pieteikties kolēģiem, kuri vēlas uh, izteikties. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για το εξαιρετικό ενδιαφέρον. Jā, paldies. Es gribētu teikt paldies par jūsu uh, lielo interesi uh, par uh, manu tekstu uzlabošanu. Es pieņēmu, ka pastāv noteikti nosacījumi un problēmas Eiropas lauksaimniecībā un tās sasaistē ar enerģijas apgādi Eiropas iekšējā tirgū. Izaicinājumi šādi klimata pārmaiņas, uh, vides pasliktināšanās un dabisko avotu izmantošana, pārtikas produktu drošība, nekaitīgums un pieaugušā konkurence lauksaimniecības jomā, turklāt konkurences saglabāšana starptautiskā līmenī, ievērojot PTO normas starptautiskajā tiežniecībā stabilitātes trūkums lauksaimniecības uh, tirgu un arī lauksaimnieku statusa nostiprināšana pārdagas produktu ķēdē, jo netiek pietiekami izmantot lauksaimnieku uh, eh, potenciāls uh, eh, sinerģijas ķēdē. Lauksaimniekiem ir jāspēlē svarīga loma cīņā pret klimata pārmaiņām un arī enerģijas mm, piegādes eh, nodrošināšanai tirgo. Vienlaikus ir arī jāveicina enerģijas taupīšana, enerģijas šķērdēšana. Šie dažādie elementi ir savstarpēji saistīti un atkarīgi viens no otra. Atjaunojamie enerģijas avoti Eiropas Savienībā var spēlēt ne tikai svarīgu lomu, bet tas nedrīkst būt par katru cenu. Ir svarīgi nodrošināt līdzsvaru enerģijas apgādē, tā lai visi izaicinājumi, kurus es pieminēju, varētu tikt ņemti vērā vienlaicīgi. Neko nedod eh, atrisināt vienu problēmu, bet tādējādi izrasīt jaunas problēmas. Tas jau bija redzams arī attiecībā uz biodegvielu. Biodegvielu gan var sniegt iegūdījumu klimata aizsardzībā, bet tikai ar tādu nosacējumu, ka tās izmantošana izraisa izmešu samazināšanos. Alternatīvie enerģijas avoti nedrīkst būt pārāk dārgi, lai samazinātu izmešu negatīvās sekas. Tas atstāja arī negatīvu ietekmu uz konkurences spēju. Tas ir jāņem vērā nosakot stratēģiju un politiku. Jo citādi šeit var rasties izkropļojumi. Tas var atstāt arī ietekmi uz ekonomikas un vidas politiku. Pēdniecībā un inovācijām jābūt ļoti lielai lomai, ir jābūt efektīvākiem enerģijas veidiem, lai nodrošinātu apgādi ar enerģiju. Tikai tādā veidā mums patiešām izdotos izveidot reālu un ilgspējīgu lauksaimniecības kāpinājumu un vienlaikus aizsargāt klimatu un aizsargāt vidi un enerģijas avotus. Es gribētu norādīt arī uz to, ka bieži vien mazie uzņēmumi Viņiem ir vajadzīga vairāk informācija, viņiem vajadzīgs vairāk, vairāk zināšanas. Tieši mazajos uzņēmumos mums ir vajadzīga labāka izskaidrošana, un tur var panākt arī uzlabojumu, jo liela uzņēmuma jau tāpat var gūt labumu kaut vai sava lieluma dēļ. Tas nozīmē, ka mums ir vajadzīga uh, vajadzīgas informācijas kampaņas, kas eh, sniegtu iespēju ietaupīt enerģiju, neapdraudot sugu daudzveidību un lauksaimniecisko ražošanu. Gribētu norādīt uz to, cik svarīgi, par cik svarīgi mēs vērtējam lauksaimnieku ieguldījumu alternatīvo enerģiju izplatībā, jo, ja lauksnieki paši neticēs tās sniegtajā labumā, tad eh, neizdosies izmantot to potenciālu, ko tas dod. Lai saņemtu šādu labumu, ir jāizmanto arī priekšrocības, ko dod sadarbība. Kolēģis un kolēģi, es ceru, ka šī prezentācija parādīja, kas ir man darba pamatā, tādēļ es arī noraidu dažus grozījumus bet tomēr augsti vērtēju jūs centienus uzlabot tekstu. Vēlos eh, skaidri pateikt, kādi bija šie nosacījumi, vedot atzinu, es lūgtu jūs atbalstu. Bene, grazie. Labi, paldies. Spīros, tagad sākam debates. Septiņi kolēģi ir pieteikušies. Nu, mums uh, ir jāizbeidz debats pēc iespējas ātrāk. Uh, Eh, jo ieradīsies komisārei eh, mērs un tad jūs salūdzu, Brita. Jā, tanki. Paldies. Mēs visi esam pār alternatīvu enerģiju, par to, ka tā ir eh, visā Eiropā jāizplata. Bet no Vācijas viedokļa raugoties, gribētu teikt, ka tas ir, nu, tā ir pārāk liela, pārāk liela administrācija, pārāk liela pārvaldīšana par šo jautājumu, un tā kļūda, uh, ko esam šeit, eh, mēs izdarījuši Vācijā, to nevajadzētu Eiropas līmeni atkārtot. Es uh, gribu brīdināt, nevajadzētu pārāk daudz eh, līdzekļus ieviest šajā jomā, un tas būtu konkurences pārtiks produktu ražošanā, un iedzīvotāji protestē pret to, jo ilgtermiņa šādi uh, protekcijas pasākumi tiek veikti, un tos vairs nevar uh, atsaukt, jo tad tiktu dzēsta radītā uzticība, uh, Un kas ir vēl kritiski jāvērtē, ka, piemēram, ir pārāk daudz kukurūza tiek audzēta. Un uh, tā, tas viss tika īpaši uh, atbalstīts biodegvielas ražošanai, bet tas uh, samazināja, var samazināt sugu daudzveidību. Un optiski raugoties iedzīvotājiem, arī tas nepatīk, un viņi ir pret to, un vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem tādēļ. Veicinot atjaunojumu enerģiju, mums vajadzētu paraudzīties ko var reāli izdarīt un eh, kur tirgu pašam sev jāregulē. Ja ir īpaša veicināšana, tad to var darīt no sākuma, bet eh, pietiekami agri ir jābeidz to darīt, un šai, šai tehnoloģijai sev jāpierāda tirgu, jo citādi, nu, nevar būt tā, ka to uh, atbalsta mūžīgi un mūžīgi ar papildus pasākumiem. Viņam kādreiz ir jāiemācās pašiem slēgāt. Paldies! Ajūzoj pojagņu! Ayuso Pizamaño. Muchas gracias. Yes, Chairman, we're talking about Paldies, priekšādētāji. Mēs runājam par izaicinājumiem. Es nesapratu, varbūt. Es... Paldies, priekšādētāji, saka runātāja. Es esmu ēnu referente tautas partijai šajā jautājumā. Es pirms sākšu ar to, ka varu principā piekrist Danelis kungam gandrīz visos punktos. Uh, Manuprāt, viņš ļoti labi strādāja ar šo jautājumu. Te ir runa par galvenajiem jautājumiem, kas um, ļaus nākotnē pilnībā izmantot atjaunīgo, atjaunojumu energoresursu potenciālu Eiropā. Es pilnībā atbalstu sacīja to, ka nevar mūžīgi subsidēt šo enerģiju, bet ja nebūtu subsīdiju pagātnē, tad šī nozara nebūtu attīstījusies. Tas arī jāatzīst. Ir svarīgi, lai atjaunojamie energoresursi tomēr attīstītos tālāk un enerģija nonāktu energotīklā un varētu tikt izmantota. Atjaunojamie energoresursi, atjaunojamie energoresursi ieņem arvien lielāku vietu enerģētikā. Pirms desmit gadiem jau tika pieņemta attiecīgā rezolūcija un var teikt, ka attīstība ir bijusi ļoti dinamiska. un vismaz spāņu valodā nav vairs pareizi šos energoresursus saukt par alternatīvajiem. Pareizi būtu tomēr atjaunojamie energoresursi. Kritēriji jau ir izstrādāti, ar kuriem var novērtēt, cik ilgtspējīga vai konkurētspējīga šī enerģija ir. Un ar šiem kritērijiem ir iespējams novērtēt arī, vai netiek nelabvēlīgi ietekmēts pārtiks ražošanas sektors. Jāņem vērā, protams, arī izmaiņas, kas šajā sektorā notiek septītajā punktā vai pantā. Es varu vēl pateikt, ka, protams, atbalstu pētījumus šajā sektorā un, protams, atbalstu, piedāvāju arī grozījumu par to, ka ir jāatbalsta otrās paudzes atjaunojamo energoresursu izstrāde. Agnew. Anjo kungs, lūdzu, es vēlreiz atvainojos par to, ka jaucos pa vidu. Um, pati, Izman... pati šobrīd pastāv tāda tendence cit starpā Lielbritānijā, ka platības, kas ir līdz šim izmantotas pārtikas augu audzēšanai, tagad tikšot atvēlētas atjaunīgajiem energoresursiem. Manuprāt, tas ir ļoti nopietnas izaicinājums lauksniecībai kā tādai. Paldies Girlingas kundze un pēc tam Maginesas kundze. Uh, Paldies priekšēdētāji, paldies referentam, bija ļoti patīkami ar viņu sadarboties. Es neminēšu tagad visu, ko rakstīju savos grozījumos. Es gribu tikai pateikt, ka šis jautājums lielā mērā skar lauksaimniecības nākotni, tajā sastopas vide, enerģētika un pārtika. Tas ir atzinums kam nebūs likumdošanas spēka, bet tagad mums būs jāpārskata atjaunījamo energoresursu direktīva, bet būs arī liels ziņojums par zemes izmantošanas pārmaiņām vai grozīšanu. Un es domāju, ka diskusijas būs ļoti plašas. Es arī interesi tās gaidīšu. Paldies! Nu, Paldies, Magines kundze, un pēc tam Martins Hoislings. Martin. Martins Hoislings. Pēc tam Platenfelders. Jā, pāris lietas, lai pieminētu par diskusiju. Rēmers kundze jau pareizi norādījis to, ka mums Vācijā esam aizšāvuši mērķim garām, atbalstot tīpaši kukurūzas audzēšanu, un šādu kļūdu citām, citām dalībvalstīm to nebadzētu atkārtot. Šeit jā, jāierobežojas uz uh, būtiskajiem uh, punktiem. Uh, mums ir milzīgi uh, potenciāli uz, uh, uz atlikumvielām, un šeit nav vienkārši Un, še, še, protams, šajā diskusijā tas viss ir jāņem vērā, un mēs nevaram vienkārši no viena grau, uh, uh, braukt otrā. Un, uh, mums, protams, ir vajadzīga arī stimulu sistēma daudzās dalībvalstīs, lai mēs šādu diskusiju panāktu vispār. Un mm, mūsu Anglijas kolēģi, protams, arī lauksamniecības lauksamnieka arī iegūst labumu no, ja kāds lauksamnieks ar ražotu vircu arī vēl biogāzi var ražot, tas ir labums. Tas ir par stratēģiju Eiropas Savienību par biodegvielām, otrās paudzes biodegvielām. Es gribētu tikai teikt no Vācijas viedokļa raukoties, arī mums pirms daudziem gadiem šausmīgi cerējām uz uh, salmiem vai uz uh, koka uh, atlikumiem, bet tas viss izgāzās, jo tas nav ekonomiski. Es domāju, ka šis ceļš novad strupceļā. Mums arī nav tik daudz sāmi, ko varētu izmantot, lai ražotu degvielu. Es domāju, nevajadzētu likt enerģiju, enerģiju iegūdiet eh, ceļā, kas neko nedod, bet eh, drīzāk eh, nākotnes perspektīvas. E Paldies, Glatenfelder kungs, lūdzu, un tad Magines kundze. Paldies, priekšādētāji. Runājot par atjaunojamajiem energoresursiem, tas ir būtisks jautājums lauksaimniekiem un lauku attīstībai. Uh, šajā sektorā atjauni ir iespējams radīt energoresursu avotus. Un ja mēs iepazīstamies ar 27 dalībvalstu plāniem attiecībā tad līdz 2020. gadam uh, attiecībā uz atjaunojamo energo, enerģiju, tad var, ir, var redzēt, ka līdz 50% enerģijas ir paredzēts iegūt no atjaunojumiem energoresursiem, un tas noteikti uh, ir saistīts ar lauksaimniecības un mežsaimniecības produktiem. Man ir divi grozījumi priekšlikumi. Pirmais ir septītais un arī 49 gribu dažos vārdos raksturot šos. Es jutos šokēts, ka sociālisti vēlas noraidīt šos divus grozījumus. Būtībā te ir runa par to, ka arī pēc 2020. gada ir jābūt saistošiem mērķiem, ir jāvienojas par saistošiem mērķiem, un sociālisti taču atbalsta būtībā atjaunojamos energoresursus, un jautājums, kas paliek neatbildēts, ir, kā ilgtermiņā nodrošināt energo drošību vai drošību pēc 2020. gada, lai nodrošinātu investīciju rentabilitāti. Par to ir jādomā jau tagad, lai pēc 2020. gada Uh, var palielināt atjaunojamo energoresursu daļu enerģijas šajā kombinācijā. Tāpēc es ceru, ka šie grozījumi tomēr tiks atbalstīti, jo viss šis sektors var attīstīties tikai nospraužot ilgtermiņa mērķus. Vēl daži vārdi par solāro enerģiju. Arī tas ir svarīgs uh, energo uh, resurs, um, bieži to izmanto tikai noteiktos reģionos, Ungārijā situācija ir saistīta ar dažādām problēmām. Paldies, es nekomentēšu par šo, bet es gribu pievērst jūsu uzmanību un deputātu uzmanību par satraukumu, kāds man ir par ziņojumu, kur izsada Envi komiteja par bioekonomiku. Eh, uh, Lauksemcības komitejai, cik es saprotu, vispār nav viedokļi par šo ziņojumu. Bioekonomika nozīmē izmantot uh, lauksaimniecību augsnes kā savu pamatu, un es gribētu zināt, kādēļ Lauksemcības komitejai nav atzinu atzinumu par šo, jo tas attiec tieši uz tagad apspriežamo jautājumu. Paldies! Paldies, Mārija, mēs to visu pārbaudīsim. Haivords noslēdz. Paldies, priekšsētāji kungs. Es vēlējos eh, tātad izteikties kolēģis vārdā, bet viņa jau ir ieradusies, līdz ar to es dodu vārdu viņai. Labi, lieliski paldies, eh, priekšētāji kungs. Pirmkārt, es gribu apsveikt Danelis eh, kungu par lielisko darbu. Pie šī atzinuma atzinums ir ļoti labi izstrādāts par eh, referentu, viņ, kurš uzsver, ka atjaunama enerģija ir absolūti svarīga loma Eiropas Savienības klimata izmaiņu stratēģijā. Atjaunamo enerģiju produktu ražošana ir ļoti svarīga lauks, lauk teritorijās un saimniecībā. Šeit lauksaimniekiem ir daudz iespējas arī radīt atjaunojamo enerģiju, lai varētu um, pelnīt naudu vai arī tad, tad, uh, ražot elektrību izmantot saimniecībā. Uzsveru arī to, cik svarīga ir pašpietiekamība enerģētikas sektorā un cik svarīgi tādā sakrēt Eiropas uh, atjaunojamie avoti. Taču ir ļoti ļoti daudz izaicinājumu, lai varētu nodrošināt atjaunam uh, resursu ilgtspējību, ņemot var arī klīmatu un bio daudzveidības mērķus, kā to arī ļoti labi atzinumā ir uzsvērs pats uh, ziņotājs. Es varu piekrist, ka enerģētikas politikai nevajadzētu mazināt pārtiks drošību vai augsts kvalitātes pārtiks uh, produkts un mazināt uh, lauksaimnieku konkurētspēju. Es uzsveru, ka enerģijas uh, pātēriņš un ražošana ir jānodrošina nu ilgspējīgi. Un visbeidzot, bioenerģija ir galvenais uh, uh enerģijas avots Eiropas Savienības uh, teritorijā. Es uzskatu, ka ļoti svarīgi uh, Bet par ilgspējības uh, kritēriju salīd, cieto biomasu kā koks, kā tam nevajadzētu mazināt tad bija iespējas iegūt bioenerģiju, jo dalību valstī šeit ir jāpasās esošo likumdošanu un uzraudzības uh, rīkiem. Nodrošināt šo ilgspējības kritēriju biomasai ļoti būtiski ir arī iekļaut ekoloģisko ilgspējību, arī citas ilgspējības attīstības jomas, e, arī ekonomiskā sociālā ilgspējība, kā arī saistošie efekti. Enerģijas aptrūkums, piemēram, ir jāņem vērā. Jebkurā gadījumā mēs varam e, atbalstīt e, ziņojumu un apsveicu referentu ar šo lielisko darbu. Bene, grazie, onorevole Manner. Adesso... Paldies. Un Danielis kungam atpakaļ vārds. Lūdzu, izdarīt secinājums. Jā, paldies, priekšsēdētā. Gribētu teikt paldies kolēģiem par konstruktīvajiem priekšlikumiem. Arī sadarbībā ar ēnu referentiem un eh, iesniedzot grozījumus, kā arī pašreizējās debatēs mēs esam vienās domās, ka mūsu centieni atrisināt šo problēmu, tiem ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai neizraisītu jaunas problēmas. Problēma, par kuru šodien runājām, tā ir ļoti bieži vien sagrozīta un ir bijuši ļoti daudz mēģinājumu to risināt uh, ar līdzsvaru trūkumu, un mums ir jāveido tas viss ilgspējīgi, gan bioloģiski raugoties, gan arī no sabiedriska politiskā viedokļa. Es gribētu par Glatvēderu kungu teikto, teikt sekojošo. Ir ļoti būtiski sasniegt uh, stratēģijas 2020 mērķus. Mēs uzskatām, ka ir pārspīlēti tagad uh, diskutēt un domāt par to, kas sekos pēc 2020. gada. Un arī raugoties par sadalījumu par dalību valstīm, es gribu teikt, ka tas ir pārāk tālējoši. Un tas mūs uh, novērš no īstajiem centieniem. Mums vajadzētu koncentrēties uz uh, 2020 stratēģijas mērķi, un ilgspējīga nedrīkst būt tikai virtuāla lieta. Mēs nedrīkstam veidot tikai virtuālu konkurences spēju un ilgspēju, bet mēs to gribam īstenībā. Mēs gribam to visu var savienot ar subsīdiju likumiem. Paldies Danelis kungām. Pie, eh, piektais punkts mēs to eh, skatīsim citā darba, citā sanāksmē par šo cīņu pret krāpšanu un ziņojumu. Uh, Mēs skatīsim šo punktu nākamajā komitejas sanāksmē, taču es atgādinu, kā grozījuma iesniegšanas termiņš paliek spēkā 27. februāris 12. Un tagad es sveicu mūsu vidū Tonio Borgu, um, tātad veselības patērētāja politikas komisāru. Viņš arī mūs iepazīstinās ar uh, iniciatīvām, pasākumiem, uh, E, kā tiks īstenot līdz parlamentu pilnvaru laika beigām. Tad ir arī specifiski jautājumi un e, arī aktuāli notikumi atsaucot šeit uz e, zirga gaļas skandālu, kā arī jautājums par neonikotinoīdu pesticīdi un viņu un to ietekme uz bīšu saimēm. Mēs jau uzklausījām EFSAS prezentāciju par šo tēmu dažus brīdus atpakaļ, un noturējām arī ļoti plašas debates, kas, kur piedalījās gandrīz visi kolēģi. Mums arī interesē, kā tiks īstenota 2820 direktīva par, par cūku ga, gaļas aizsardzību. Paldies! komisāri, par to, ka esat ieradušies, un pēc jūsu uzrunas vispirms izteiksies koordinātori, un tad pārējie kolēģi, kuri vēlas. Lūdzu, Borkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, man ir ārkārtīgi liels prieks būt šeit jūs komitejā. Godēties priekšsēdētāji, godātie lauksniecības komitejas deputāti, es esmu ļoti priecīgs būt šeit, jo. Uh, Ir daudz aktuāli jautājumi, par kuriem tiek debatēts, bet tad ir arī varbūt nebija netik skaidri jautājumi, bet kas tagad no jauna ir svarīgi. Es gribētu ar jums runāt par uh, uh izaicinājumiem, kādi ir mūsu priekšā līdz uh, parlamentu pilnvaru laika beigām. Tuvākie mēneši paies ļoti ātri, nepieciešama stingra uh, un veiksmīgu sadarbību starp parlamentu un Eiropas komisiju, lai nodrošinātu maksimālu progresu un labākos rezultātus. Sākšu ar jautājumu, kas ir figurējis ziņu virsrakstos pēdējo nedēļu laikā par to, kā ir atrast eh, zirga gaļa un uzdota par lielopu gaļu jau iepriekš sagata, pref, eh, fabricētos, sagatavotos, eh, sādētos ēdienos. Uh, vairākās dalībvalstīs šeit uzsveršu vairākus punktus, pirms iedziļinos detaļās par to, ko komisija ir darījusi. Pirmkārt, līdz šim mēs šeit nerunājam par pārtikas nekaitīguma problēmu. Šis ir marķējuma jautājums. Kā uh, tiek, notiek krāpšanās ar Uh, šo pārtiks produktu marķēšanu, lai gūtu ekonomiskus labumus. Tātad uh, šeit nav nekādas problēmas ar pārtiks nekaitīgumu. Un nav arī draudi uh, sabiedrības veselībai. Otrakārt, šis nav jautājums par to, ka nebūtu pietiekams likumdošanas. Nē, Eiropas Savienībā ir tiesība akti par mārķēšanu, uh, un tur ir ļoti skaidri pateikts, ka tad, kad tiek pār kad tiek pārdots gaļas izstrādājums, tad ir jānorāda, kādas gaļas izstrādājums tad tas ir. Zirga gaļu, protams, var izmantot, bet uh, tad arī marķējumā tas tā ir jānorāda. Tas arī nav jautājums par to, ka mums nebūtu instrumenti. Ir uh, tā brīdināšanas sistēma, un šī sistēma ļoti labi darbojas. Un mums ir arī caurskatāmības likumdošana, kas strādā un arī ļoti labi ir nostrādājušai konkrētajā gadījumā. Dažu stundu laikā, vien divas dienas laikā, bija iespējams izsekot, no kurienes tad šīs gaļas produkts tika izsūtīts un kur fiziski, kurā dalību valstī tas ir nokļuvis eh, veikalu plauktos. Un visbeidzot, arī vēl viens svarīgs elements, eh, kas rada bieži vien pārpratumus par to, ka Eiropas Savienības likumdošanas īstenošana ir dalību valstu atbildība. Tas nenozīmē to, ka komisija nepalīdz likuma īstenošanā. Vai kā arī komisija var rīkoties, uh, un es runāšu pēc brīža par šīm aktivitātēm un rīcību. Šie ir tie galvenie aspekti, kurus vēlos īpaši izcelt, bet es arī vēlos uh, sacīt, ka komisija nebija pasīva. 13. Uh, februārī organizējām ārkārtas sanāksmi ar uh, dalībvalstīm, kuras kāra šis skandāls, un tur es arī ziņoju, ka es nākšu klajā, piedāvāšu rīcību, uh, kas tika apspriest komitejā 15. februārī. Šis uh, priekšlikums nozīmē, ja īstenot intensīvu monitoringu plānu diviem elementiem. Proti, pirmais ir uh, ADN testi lielopu gaļas produktiem, lai varētu redzēt, vai tur ir zirga gaļa vai nav. Otrs tests tiek uh, pārbaudīts vai tā tad ir kāda īpaša viela zirga gaļā trešo valstu kautuvēs. Komisijās priekšlikumā tika minēts konkrēts testu skaits, kāds ir jāveic marta laikā, marta mēnesim par šo fenobutazolu. Tas tiks pārbaudīts arī importētajos zirga gaļas produktos. Tad arī paredzēts vēl viens tests, jo zirga gaļa, zirgi, kas tika baroti pirms butazola, nevar viņu gaļu izmantot cilvēku patēriņā. Tātad šie medikamenti ir kaitīgi cilvēku veselībai, un tad arī tiks pārbaudīts, vai zirga gaļā ir šī viela vai nav. Tātad, ja šī viela ir, tad uh, zirgaļi nevar ies, uh, iekļaut pārtiks ķēdē. Šie testi tiks veikti martā, un, ja nepieciešams, tiks arī pa, uh, pagarināt vēl uz diviem mēnešiem šo plānu, arī apstiprināja dalību valstis. Arī komiteja, kas sniedz savu labvēlīgu piekrišanu par plānu, un tad arī uh, Komisija saņems eh, šo testu rezultātus līdz 15. aprīlim, un tad arī tie tiks nekavējoties publicēti. Kādēļ? Tādēļ, ka eh, šīs jautājums ir ļoti aktuāls, un eh, mums tas arī ir jādara patērētāja labā. Mums ir jā. Publicē rezultāti, lai varētu plānot arī turpmākas aktivitātes balsoties šiem rezultātiem. Tad katrā dalība valstī tiks uh, veikti testi, bet to skaits uh, būs uh, atkarīgs no um, draudu apjoma, vai tur tiek ražot zirga gaļa, vai tur ir. Uh, um, Tur ir kautuves, tātad mazajās valstīs tie būs desmit testi, lielajās 150 apmēram. Tātad dalība valstis arī pagājušā piekdiena apstiprināja šo plānu. 15. februārī, 1. martā tiks veikti pirmie testi. Komisija pieņēma šo ko, testēšanas plānu 19. februārī, un šis jautājums arī tiks spriests nākamajā lauksaimniecības padomē kas notiks 25. februārī. Un tagad testi par šo uh, vielu, par fēnilbutazonu. Pārbaudīsim uh, piecas paraugus no dalību valsts. Informēja arī komiteja par to, ka komisija līdzfinansēs uh, šīs uh, rekomendētos koordinētos kontroļu plānus uh, 75% apmērā. Uh, katrs tests maksā 100 eiro, komisija līdz ar to arī paredzēs 75%. Uh, Un tad līdz 2013. gada decembrim komisija nāks lajā ar ziņojumu par uh, Eh, visa eh, veida gaļos produktu izcelsmes marķējumu. Tātad jautājums par to, vai vajag izcelsmes marķējumu vai nē. Es gribu norādīt, ka šis jautājums vispār nav saistīts ar šo zirga gaļas marķējumu šī problēma būtu nobijusi arī tad, ja mēs būtu pieņēmuši tiesību aktu par zirga gaļas marķējumu. Tie ir divi dažādi jautājumi, es saprotu, bet dienas nāks klajā ar ziņojumu decembrī. Bet, nu, tagad citi jautājumi. Izdevumi pārtikas un dzīvnieku pārtikas uh, jautājumā. Uh, Tātad eh, runājot par daudzgad finanšu schēmas vienošanos, tās komisijai ļauj tagad nākt eh, drīz klajā priekšlikumu par to, kā eh, tiks pārvaldīt izdevumi pārtiks ķēdē. Mēs arī noturējam konsultācijas, ņemot vērā cits izvērtējums un pētījumus. Mēs uzskatām, ka esošais finanšu ietvars ļoti labi darbojas un arī sniedz pievienoto vērtību. Tādējādi komisija nenāks klajā radikālu reformu. Drīzāk mēģināsim racionalizēt un piemērot esošos tiesiskos aktus, lai varētu atbildēt uz nākotnes prasībām, lai politikas padarītu efektīvāks un paredzēt lielāko elastību. Es ticu, ka šīs priekšlikums, kad tas tiks publicēts, eh, to pozitīvi apstiprinās arī parlaments padome, un tad līdz ar to pēc vispēc agrāk to varēsim piemērot. Tagad eh, sektoriāli nozara priekšlikumi. Tā saucamais eh, pārtiks, dzīvnieku pārtiks drošības pakotne. Es zinu, ka arī komiteja gaida šo pakotni. Man ir jānožēlo, ka šīs pakotnes sagatavošanas darbi ir ievilkušies un ir ilgāk nekā sākotnē tika paredzēts, taču es, es vēlos nodrošināt, lai priekšlikumi tiktu mm, pieņemti pēc iespējas ātrāk. Mēs atjaunināsim, vienkāršosim, precizēsim esošo sistēmu, kas ļoti labi darbosies pēdējo gadu laikā. Eh, mērķis ir sniegt vēl mērķiecīgākus rīkus, lai pārvaldītu atbilstīgi riskus visā pārtiks ķēdē, kur mēs runājam gan par dzīvnieku veselību, augu veselību, sēklām un oficiālām kontrolēm, tā skaitā, kas ir saistīta arī ar importu. Papildus tam. Um, Eh, pārtiks higiēnas pakotnes pārskats arī pašliek eh, notiek, balstoties uz eh, esošo noteikumu elastību, tad arī šis drīzāk būs tāds pielāgošanas uzdevums. Un tagad runāšu par dzīvnieku labturību. Runājot kopš 1. janvāra Uh, prasībā turēt tātad cūkas grupās piemērojas uh, visām cūku fermām, kurās ir desmit cūks vai vairāk, lai varētu arī uzlabot dzīvnieku labturību, par ko ir vienojušās dalību valstis nevis vakar, bet desmit gadus atpakaļ. Komisijas nostāja par šo jautājumu vi, ir bijusi pilnīgi skaidra nodrošināt pilnīgu atbilstību šīm prasībām visās dalību valstīs. Diemžēl Dažas dalību valstis joprojām nav pilnībā atbilstīgas, varbūt arī informē deputāts, ka rītdien komisija nosūtīs arī vēstuli un uzsāks uh, pārkāpuma procedūras pret tām valstīm, kuras pārkāp savas uh, juridiskos pienākums. Tagad citi jautājumi. Jūs noteikti arī atceraties, ka ne izdevusies samierināšanās procedūra 11. gadā mārtā par komisijas priekšlikumu priekšlikumu par eh, jauniem pārtiks produktiem dzīvnieku, klon, dzīvnieku klonēšanu. Jūs noteikti arī atceraties, ka novembrī mēs apņēmāmies iesniegt divus atsevišķus priekšlikumus par eh, šiem jauniem pārtiks produktiem un klonēšanu. Par klonēšanu komisija pēc plašām konsultācijām pašlaik arī noslēdz nobeidz ietekmes izvērtējumu Un tad jūlijā nāks klāt priekšlikumu. Tajā pat laikā par jaunie pārtiks produktiem priekšlikums, eh, kas atspoguļo 11. gada mētā panākto vienošanos, arī tiks iesniegts. Un tagad eh, jūs eh, aktuālais jautājums par niko, neonikotinoīdiem un ieteikumi uz bīšu veselību. Šīs, šo risku nesen apstiprināja arī Eiropas pārtiks um, um, drošības iestāde EFSA. Un šeit uh, iekavas priekšētāji kungs ar jūs atļauju uh, šajos divi ar pus mēnešos, kopš esmu bijis komisārs, esmu saņēmis tik daudz kritikas par EFSU, ka ka tā ir pārāk konservatīva un ka tā viss atļauj. Nu, ko šeit beidzot ir atzinums, eh, kur eh, tiek teikts, ka ir bīstamība eh, veselībai, nevis patēt par visiem pesticīdiem, bet ka ir šis risks, kas nāk no trim konkrētām vielām. Tātad nereaģēt būtu bezatbildīgi gan no manas puses, gan arī uh, no to puses, kuriem ir eh, jāīsteno šie lēmumi. Tā kā EFS ir veikuši šādu atzinumu, tad jautājumu esam diskutējuši parlamenta vīdes komitejā, uh, lauksaimniecības padomē, kur daudz dalību valstis, varbūt vairāk, dažas ar lielāku entuziasmu, cits ar mazāku, aicināja komisiju nākt klajā ar uh, proporcionāliem pasākumiem un arī saņēma vēstuli, kur parakstīja 75 šī parlamenta deputāti, kas aicina aizliegt pilnīgi visus neonikotinoīdus. Mani dienesti jau ir runājuši pār dažādiem pasākumiem, kādus varētu pieņemt šie eh, pasākumi nozīmē, ka uz diviem gadiem tiktu apturēta to neonikotinoīdu izmantošanu, kuru sēpsa ir atzinusi kā riskantus. Šādi pasākumi tomēr ņemt vērā arī to, ka konkrētos dažos gadījumos eh, droša šo vielu izmantošana ir atļauta un arī ņemtu vērā tūlītēju uh, ieteikmi, kāda būtu attiecīgajai nozarei, ja ievies šādu aizliegumu. Īpaši priekšlikums nozīmē, ka uz diviem gadiem tiktu atcelts. Uh, trīs no sešu neonikotinoīdu izmantošana uh, visās uh, kultūrās, kas piesaista bites. Tātad tikai un vienīgi eh, šeit ir runa par bīšu izmantotajām kultūrām, kā arī sēklām. Tas, šie pasākumi tomēr ļautu izmantot neonikotinoīdus, uh, Eh, importētajiem eh, kultūra augiem, kā piemēram cukur, niedres un ziemas kultūras graudi, kā arī atļaut izmantot eh, tos sēklām, kas jau ir apstrādātas. Tā pasākuma projekts tiks arī prezentēts standing komitejā, lai tas nāk lajā ar savu atzinumu viedokli martā. Esmu droši, ka šī uh, ambiciozie, izliemīgie, tāpat laikā samērīgie pasākumi pilnībā arī atrisinās šos identificētos riskus un tādējādi arī uzlabos mūsu bīšu veselību un arī ņems vērā ieteikmi uz Eiropas lauksaimniecību, atļaujot lauksaimniekiem izmantot šīs vielas, kad tās nerada draudus. Tad paliekot uh, bišu sfērā, un kas attiecas arī uz diskusijām parlamentā par uh, medus direktīvu, man ir jāuzsver tas, ka mums ir ļoti uh, uzmanīgi, nevajag. Uh, nevajadzētu pārvērst komisijas priekšlikumu par ģenētiski modificētā uh, Uh, medus jautājumu. Uh, Pūteksnis nav medus sastāvdaļa, bet gan dabiska tā sastāvdaļa. Tātad um, uh, medus ir sarežots, ražots produkts. Ja mēs nesniegsim pareizi informāciju, tad mēs maldināsim patērētāju priekšlikumā mēs neejam tālāk par uh, Eiropas Savienības tiesas uh, secinājumiem uh, šādu veidu lietās. Uh, ģēmo likumdošana joprojām tiks piemērota, ja ģen, ģenētiski modificēta organisma tikt at, putekšņi tikt at, atrasti medu, un tad arī attiecīgais produkts tiktu aizstāts tirgu patērētāji, tad ir tikt informēt par ģēmu materiālu, tāpat kā tas arī attiec uz jebkuru citu pārtiks produktu. Es ceru, ka es varu rēķināties ar godēto deputātu atbalstu ļautu risināt šos ļoti svarīgo jautājumu gan mēdz ražotājiem, gan arī uh, patērētājiem. Nu, noslēgumā priekšsēdētājs pilnībā atzīstu, ka man uh, nav izdevies uh, pieskarties visiem aktuāliem jautājumiem šajos īsajos ievadvārdos, bet bez šaubām deputāti arī mūsu diskusijas laikā deputāti norādīs, kādi vēl ir citi jautājumi, uz kuriem vajadzētu atbildēt. Paldies! Grazie, karo komisija paldies, godīgais komisāra kungs, paldies par uh, ievedu vārdiem. Daudz jautājumu jau tika izskatīti šai uzrunā, bet no nu, tūlīt pārējām pie jautājumiem. Sākam ar koordinatoriem un pēc tam vārds būs komisārkungām, lai jūs varētu atbildēt ko koordinatoru jautājumiem un pēc tam būs vārds arī uh, citiem deputātiem. Desa kungs, EPP grupas vārdā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Sirdnieks, paldies. Komisāra kungs, ka jūs esat pie, atnācis pie mums uz komiteju. Paldies par izklāstiem, kurus jūs izteicāt par aktuālo zirgaļas skandālu. Es atbalstu to, ko jūs teicāt. Sistēma īstenībā ir darbojusies. Vispirms ir jāpārbauda, kur ir vēl bijuši trūkumi. Žēl, ka katrā skandālā, kas kaut kur notiek, tiek prasīti jauni likumi, jaunas regulas. Es domāju, ka mums jau ir pastāvošās sistēmas, un es jūs gribu atbalstīt tajā, ka mums vajadzētu pārbaudīt, kur iespējams ir bijuši trūkumi, un vajadzētu pievērsties šiem trūkumiem, lai nākotnē vēl ātrāk varētu atklāt šādus skandālus, ko es arī esmu prasījis iepriekšējos skandālos. Bet uh, Eiropa tur tieši nav atbildīga. Mums no dalībvalstīm vajadzētu prasīt, lai šādos noziegumos pēdiņās, kamēr tie nav sodīti, protams, tos nevar saukt par noziegumiem, ka tiek, uh, var, tiek prasīt ārestus noteiktos gadījumos. Nevar būt tā, ka būtu tikai naudas sots lai aizkavētu šādus skandālus vai biežāk tos aizkavētu, ir jābūt tiešām smagiem arestu sodiem dalību valstīs jo šeit runa ir par uh, noziedzīgu enerģiju, un uh, kriminālu noziegumiem ir jābūt atbilstošiem sodiem. Es ceru, ka nākamajās dienās un nedēļās izdosies visu šo skandālu ar visām iesaistēm personām atklāt, lai viņi varētu tikt saukt pie atbildības. Es atbalstu jūsu izklāstu par uh, augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu. Arī šeit ir svarīgi rīkoties ar ekspertīzi, lai būtu noteikti termiņi, lai lauksamnieki varētu piemēroties. Es manas politiskās grupas vārdā varu teikt, ka mēs jūs ļoti atbalstām jūsu teiktajā. Nevēlo šeit vairāk tērēt laiku. Sirdnieks paldies jums par izklāstu. Albert, Luis Capula Santos, Perīgi sociāli. Uh, Kapulīšu Kapulas Santos. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Es eh, ar pateicību klausījos, ko jūs tikko teicāt eh, par neseno skandālu ar nepareizo norādi uz iepakojumu, kur eh, lielopu gaļas vietā uh, tika pārdota uh, zirgu kāja. Protams, nav nekādu sistēmu, kurās nebūtu galīgi nekādas trūkumu. Un šis apmāns tieši neietekmē arī sabiedrības veselību, bet tomēr izraisīja lielu skandālu sabiedrībā. Un tas var arī tālējuši ietekmēt arī daudz citus uzņēmumus, kas strādā godīgi un viņu ražotos produktus. Pilsoņu uzticība tika satricināta un uzticību var radīt atkal, ja sistēma būs stabila un varēs novērst trūkumus. Jūs nosaucat vairākus pasākumus, bet man šķiet, ka kontroļu skaits ir samērā mazs. Piemēram, ģenētiskās analīzes un gaļas analīzes. Tās vajadzētu veikt biežāk. Es domāju, ka vajadzētu izmantot visus līdzekļus, arī finanšu līdzekļus, lai atkal veidotu iedzīvotājs uzticību. Vēl viens aspekts, komisāra kungs, jūs teicāt, ka likumdošana par dzīvnieku klonēšanu, to ir plānots atkal aktivizēt. Jūs teicāt, ka arī klonēti dzīvnieki varētu tikt izmantoti pārtiks produktu ražošanā, bet tieši šajā laika brīdī ieviest kaut ko tādu, manuprāt, to ir ļoti piesardzīgi jāpārbauda. Es labprāt eh, kaut ko vairāk dzirdētu par komisijas stratēģiju šajā jomā, tad par ģenētiski modificētajiem organismiem un par iespēju par to, ka varētu marķējumā norādīt uz minimālajām atliekvielām par dzīvnieku barību. Šis jautājums jau ir atrisināts par daudziem produktiem šis minimālais piesārņojums varbūt no tā nevar izvairīties. Arī tas ir ļoti jūtīgs jautājums sabiedrības, vied, sabiedrības acīs. Mums ir jārēģē ļoti ātri, jo citādi mēs riskējam, ka noteikti uzņēmumi vienkārši dosies prom no Eiropas un šeit nevarēs vairs veikt nekādu pētniecību. Tas, protams, atstāja negatīvas sekas. Mums jāatrod risinājums kas ņemtu vērā sabiedrības viedokli, bet arī praktiskos aspektus. Es būtu jums pateicīgs, ja jūs komisiju stratēģi šajā jomā varētu paskarot. Paldies! Eliso George Lyon. Please, George Lyons, please. Uh, thank you, uh, President. Paldies! Arī es priecājos redzēt komisāru Borgu mūsu komitejā un priecājos arī dzirdēt viņu teikto. Man ir trīs galvenie jautājumi, kam gribētu pievērsties. Runājot par zirga gaļu, es ļoti priecājos um, par to, ka jūs esat gatavi rīcībai, kaut gan varbūt tā ir novēlota, un arī izlases kārtībā pārbaudas. Uh, Tas tomēr ir efektīvs solis. Un ļoti pareizi jūs norādījāt, ka tas nav jautājums, kas saistās ar apdraudētu pārtikas drošību, tas saistās ar sabiedrības informēšanu. Un arī šeit jādomā ir cenas apsvērumi, tiem arī bijusi kāda loma būtiski, lai Eiropas līmenī notiktu aktīva rīcība, lai tie, kas ir izdarījuši pārkāpumu, saņemtu arī efektīvu sodu. Un es ceru, ka uh, šīs izlases pārbaudes būs efektīvas un novērsīs tādu gadījumu atkārtošanos. Jo svarīgi jau nav, kas ir rakstīts uz marķējuma, bet kas īsti atrodas paciņā vai iesaiņojumā. Tad par situāciju dalībvalstīs, kas neatbilst, nav pa, paveikušas visu. Ko mēs varam gaidīt no cūgaļas sektora attīstības Eiropā, vai mēs varam būt droši, ka šis sektors nav apdraudēts, ka tas turpinās um, attīstīties un ka šīs gaļas produkti tiks ražot saskaņā ar mūsu pašu pieņemtajiem noteikumiem. Kad mēs varam rēķināties ar to, ka dalībvalsts, kas ir izpildījušas noteikumus jau pēdējos deviņus un desmit gadus, uh, necietīs zaudējumus tāpēc, ka ir piemērojušās stingrākām prasībām attiecībā uz cūgaļas ražošanu. Es ceru, ka šeit nebūs tomēr nekādu izņēmumu. Tad runājot par neonikotinoīdiem. Man raizes dara sekojošais. Manuprāt, komisijas uh, reakcija nav proporcionāla, nav samērīga. Šķiet, ka jūs esat par pilnīgu aizliegumu turpmāko divu gadu laikā. Jūs runājāt par izņēmumiem attiecībā uz cukurbietēm, piemēram. Uh, Vai var šeit iespējami būs vēl kādi izņēmumi, varbūt jūs varat tos minēt? Tomēr, manuprāt, komisijas reakcija ir jābūt tādai samērīgai, atbilstošai EFSAS um, atzinumiem. Kaut gan, protams, nav šaubu, ka ir konstatēts vismaz teorētiska rakstura risks Varbūt jūs varat mazliet konkretizēt komisijas turpmākos plānus un vēl, kā jūs domājat, ja pēc diviem gadiem šis aizliegums tiks ieviests, nu kāds labums no tā vispār būs? Un izmantojot šos produktus, uh, progress and indeed the unintended consequences of the ban might be. Vai nevarētu gadīties tā, ka šis divu gadu aizliegums padarīs situāciju lauksamniekiem ļoti sarežģītu? Jo vietā nāks citi auga aizsardzības līdzekļi, kas nebūtu nav labāki. Grazie, George. Adesso Jim Nicholson. Paldies, Nikolsons. Uh, thank you very much indeed. Uh paldies! Arī es sveicu komisāru mūsu vidū. Viņa portfelis e, aptvēr ļoti daudz jautājumu, kas tieši attiecās uz mums, un es ceru, ka mēs komisāru redzēsim biežāk turpmāk. Un kā Lajankungs teica, mēs uh, raizējamies arī par to, kas notiks attiecībā uz cūku fermām. daudzās valstīs Eiropas Savienībā netiek ievēroti esošie noteikumi, vai jūs kaut kā formāli informēsiet šīs valsts attiecībā uz pārkāpumiem, vai jūs, ko jūs varat atbildēt, jo situācija ir visai sarežģīta tās skar ļoti daudzus cūgaļas uh, ražotājus, cūkopjus Eiropā. Varbūt šeit jūs varat mūs iepazīstināt ar jaunāko informāciju. Runājot par zirga gaļu, daudz, kas jau ir pateikts, es domāju, ka citi arī par to vēl izrunāsies, jo šajā, šī situācija, te nekas vēl nav beidzies Mums ir jāķeras problēmai pie saknes un jābūt skaidrībai par to, no kurienes gaļa nāk, kur tā ir ražota. Tā nav pārtikas standartu problēma, bet gan krimināls pārkāpums, ko mēs te esam konstatējuši. marķējumam ir jābūt korektam, atbilstošam tam, kas ir iepakojumā, ko satur produkts. Es neesmu eksperts šajā ziņā, bet varbūt jūs varat um, tikt skaidrībā, izmantot, izmantot savus dienestus par to, kas īsti notiek uh, zirgu transporta jautājumā, skatoties uz šīm kartēm, ko rādīja televīzijā no Polijas uz Holandi, uz Kipru, vai, š... vai tā lidinājās pāri visai Eiropai. Kas īsti kontrolē, vai vis, vispār tiek kontrolēts, kā gaļa tiek pārvadāta un cik tālu un no kurienes uz kurieni? Jo tas tiešām ir krimināli sodāms pārkāpums un sabiedrībai ir tiesības zināt, kas īsti notika un kādi noteikumi ir pārkāpti. Jūs sacījāt, jūs runājāt par DNS uh, eh, testiem un par izmaksām, bet kādam par to būs jāsamaksā ilgtermiņā. Mēs maksāsim par to, mēs šo putru dabūsim izstrēpt. Mēs negribam atkal sastapties ar šo, šo epidēmiju mutes un nagu sērgu, kas, ko pieredzē Eiropa. Un cik tālu tas ir vispār iespējams un pamatojams un ticams, ka mazumtirgotāji visu vainu uzveļ eh, ražotājiem. Vai tas ir ticami? Es esmu ļoti satraucies. Es domāju, ka jūs jūtaties tāpat. Manuprāt, mums ir jāstrādā un jātiek skaidrībā par to, kas notiek Eiropā, jo varbūt visā šajā konfliktā vai šajā uh, nodarījumā ir iesaistīts ļoti neliels cilvēku skaits, bet mums ir tomēr jārūpējas par to, lai lietas notiktu kārtīgi. Paldies, Mārtiņš Hoislings. Jā, Boks. Barkungs, ļoti jauki, ka jūs esat pie mums. Būtu labi, ja jūs būtu vēl biežāk. Notiek, nu, vajag ilgāk diskutēt, lai visu noskaidrotu. Tūlīt runāšu par zirgu gaļas skandālu. Pirmdien debatēs vidas komiteja es brīnījos, ka tika teikts, ka tas ir pierādījums, ka Eiropā viss ir kārtībā, jo tas tika atrasts. Es domāju, ka tas tieši pretējs pierādījums, ka nevis uh, oficiāls iestāsts to atrada un uh, Četras nedēļas pēc tā, kad tas tiek atrasts, vēl ar vienu tiek atrasts zirga gaļa. Tas pierāda to, ka mums ir pāris trūkums sistēmā, un es nezinu, vai tas ir pēdējais trūkums un skandāls. Viens punkts man interesē īpaši. Eiros parlaments ir prasījis labāku izsakojamību. Ministrs padom to noraidīja. Viņiem rudenī ir jā, jāizniedz ziņojums Tur eh, ir paredzēts, ka arī pārstrādātas preces tiek labāk deklarētas. Protams, nekad nevar izslēgt, ka būs noziedzīgi nodarījumi, bet taču ir jābūt iespējamām, lai ātrāk atrastu vājos ķēdes posmus. Es pilnīgi piekrītu tam, ka pēkšņi uh, parādās sistēmā uh, kaut kas, kas pirms gadiem jau ir ticis nosodīts, bet eh, eh, kāds, kas jau ir nosodīts eh, un pēkšņi viņš atkal tirgos, vai tad nav tās melnais saraksts, par kuriem varētu pateikt, jā, ar viņiem ir problēma. Ir arī norāda, ka jau gadiem ilgi tiek im, importēta zirga gaļa un tiek nepareizi deklarēta. Mums būs vēl šādi notiekumi arī nāk, nākotnē notikumi. Un, protams, ka patērētāji vairs neusticas un ar katru skandālu Tas notiek ar vienu un ar vienu, un vai tas netiek drīzāk tā kā samazināt šī problēma diskusijās? Jā, protams, tā ir patērētē problēma, tā ir uh, deklarācija problēma. Jātājs par kontrolēm dalību valstīs. Cik lielā mērā Eiropas Savienība nopietni uztver to, ka patiešām visur būtu tādu pašu standartu kontrolēs, ir atšķirības dalību valstīs. Un uh, vajadzētu būt Eiropas saimnības iniciatīvai, lai mums būtu vienāds līmenis visās dalību valstīs un ka mēs varam pateikt, ka visur ir vienādi standarti. Otrs punkts, ko gribētu pieminēt. Jūs runājat par tematu ģenētiskās tehnoloģijas, jūs tam pieskārāties. Šeit vienmēr ir diskusijas par to, vai ir atkal jā novadas dalībvalstu kompetencē šīs atļaujas, vai var garantēt, kamēr nav jauns regulējums, vai nebūs atkal iespējams jaunas atļaujas ģenētiski uh, modificētajā tehnoloģijā. Jautājums par uh, nulles toleranci uh, barības uh, līdzakļos. Tas tika atsausts, mēs jautājām jūsu iestādē, un pēc šīs atcelšanas nekad nav nekas bijis no uh, nekādas ziņas par eh, pārtiks produktiem, kurās ir kā sastāvdaļa klāt eh, šī ģenētiski modificētā sastāvdaļa. Un tad par šīs nulles tolerances problēmu, kur ir runa par, eh, par šīs nu, nulles, nulles pieļāvuma atcelšanu. Pēdējais jautājums par klonēšanu. Jūs savā uzklausīšanā toreiz teicāt, ka jūs vēlaties ātru risinājumu šai problēmai, bet jūs ļoti maz kaut ko par to pateicāt, kāds tas būs šis risinājums. Uh, vai tas, ko vēlas parlaments, vai tas būs arī jūsu priekšlikumā, lai arī nākamā paudze klonēto dzīvnieku, lai tie arī tiktu marķēti. Marķējums daudzās jomās ir iespējams, arī šai problēmai vajadzēja būt risinājumam. Tas ir eh, problēmas kodols, jūs neko par to neteicāt, būtu ļoti labi, ja jūs par to izteiktos. Vēl pēdējais punkts. Mēs eh, izņēmu kādā atbalstām EFSU Un eh, jautājumu par neonikotinoīdiem. Mēs ceram, ka jūs atradīsiet ļoti nepārprotams noteikums, un tie tiks īstenot, jo EFSA ir veikusi pētījumu, jā, patiešām eh, ir vajadzīgi arī vēl papildus pētījumi. Mēs atbalstam jūsu nostāju. Es, mēs ceram, ka tas ir sākums, lai strādātu pie šīs problēmas, lai tiešām aizliegtu neonikotinoīdus. E Paldies tagad eh, FED vārdā Lūkungam. Uh, thank you, Chairman. And... Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāra kungs. Es jau izteicos 2009. Uh, gadā par zirga gaļas jautājumu, un arī tur jau paudu bāžas par uh, šo um, aspektu. Es arī atceros, ka es runāju par uh, uh Britu kautuvēm 10-12 gadus atpakaļ, kur Eiropas Savienības uh, tiesību noteikumu rezultātā tūkstošiem šo kautuvi tika uh, slēgtas uh, Lielbritānijā ar sēkām, kāds uh, tad bija attiecīgi dzīvnieku labturības jomā, uh, gaļas higienas jomā un tā tālāk. Man izskatās, ar 27 dažādām valstīm, ar absolūti dažādām kultūras tradīcijām, uh, par eh, pārtiku, kas, ko nozīmē laba pārtika un dzīvnieku labturība. Šķiet, ka situācijas tik ļoti atšķiras. Mēs šeit runājam par īstenošanas problēmas, atsāc uz Nikolsonu kungu sacīto. Viņš to teica ļoti pamatoti. Uh, kāda ir ieteikama no noteikuma īstenošanas. Es uzskatu, es nezinu, vai tas ir iztulkojums, bet nu, mums ir eh, te tāds uh, burvju risinājums, uh, kaut kāds uh, neiespējamais risinājums. Es nevaru iedomāties, kā visas dalība valsts varētu vienoties par to. Es uzskatu, ka tas ir vēl kas cits ka uh, Eiropas Savienība ir uh, pieņēmusi savu atbildību un viņi te runā par kompetenci, bet tā ir nekompetence, nevis kompetence. Un vēlreiz gribu teikt, ka uh, šī kompetence ir jādod nāciju valstīm, un tās daudz labāk to visu var pārvaldīt nekā Eiropas Savienība, jo līdz šim Savienība ir izgāzusies tajās jomās, kur tām ir atbildība, un to tagad redz arī Brītī. Bene, e adesso l'onorevole Rubiks. Un tagad Rubika kungs, lūdzu, pēdējais no ko koordinatoriem. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, piekrītu saviem kolēģiem, eh, kas ir gandarīti par to, ka jūs, komisāra kungs, esiet eh, pie mums ieradies. Un ne tikai par šo nopietno jautājumu runājat, bet arī plašāk un iezīmējat kādu nākotnes vīziju šajos jautājumos. Es uzmanīgi noklausījos, kā jūs iesākat savu stāstījumu, un uztvēru tur divas frāzes, kad ar likumiem viss ir kārtībā un testi vēl tiks veikti. Ja ar likumiem viss ir kārtībā, <laughs> tad, jā, tad tas nozīmē, ka mums nav kontrolas pienācīgas es piekrītu tiem, kas domā, ka, protams, Eiropas Savienības līmenī viss izkontrolēt nevajag, bet tad to vajag prasīt no dalību valstīm. Jo viss mums ir kārtība, bet laiku pa laikam mēs pie tādām problēmām atgriežamies. Tā mums ir slimi gurti, tas slimas vistas, tas slimas cūkas, tad vēl, vēl kaut kas, jā. Ja? Dzīve ir dzīve, un, protams, viss kaut kas var notikt, bet tas savlaicīgi ir jāaptur. Šis gadījums ar zirga gaļu Nu, nezinu, cik tas ir tikai marķējuma jautājums. Man tas izskatās kā nopietnas krimināla noziegums. Un ja mēs jau nu gandrīz mēnesi par to dzirdam un visādām pusēm runājam, un ne pie kādas rēdzeni vēl neesam nonākuši, tad es nedomāju, ka mums ar likumiem un to izpildes kontroli viss ir kārtībā. Uh, Jūs arī pateicat, ka tiks um, pastiprināta kontrole. Es to apsveicu no savas puses, un es domāju, ka arī dalību valstis piekritīs tam, jo nevar jau zināt, varbūt tā gaļa, kas ienāca pie pārstrādātāja, bija marķēta kā zirga gaļa, un varbūt pārstrādātājs viņu izmantoja savādāk. Tam visam ir jātiek noteikti um, skaidrībā. Uh, Un acim redzot, neskatoties uz to, ka mēs esam strādājuši un izstrādājuši daudz dažādas regulas, likumus, noteikumus pieņēmuši, acim redzot, kaut kur vēl ir caurumi. Es būtu pateicīgs, ja jums būtu tāda iespēja paskatīties vēl, kur kaut kādi caurumi ir radušies, ir palikuši mūsu likumdošanā, es domāju, Eiropas Savienības līmenī, kur varbūt mēs nepietiekami prasam no attiecīgām dalību valstīm un to dienestiem, ka mēs tos varētu aizlāpīt. Mēs pie tā varētu vēl strādāt. Es jums vēlu sekmes un paldies par jūsu stāstīto. Mēne Rubiks. Eh, paldies Rubika kungam, eh, paldies koordinatoriem un eh, kā parasti esam iecerējuši, dodu vārdu komisāram, lai atbildētu uz koordinatoru jautājumiem. Um, pēc tam citi, bet nu pavisam īsi, jo ir vēl 20 deputāti, tur vēlas izteikties. Lūdzu, Borga kungs. Es uh, pateicos, uh, ka uh, Lajan kungs izmantoja metaforu kā, uh, par šo zirga uh, gaļu. Bet, nu, tagad es skatīšu šo jautājumu no citā. Uh, Um, leņķa, vai mēs ticam iekšējiem tirgum vai nē. Šeit ir 500 miljonu patērētāji iekšējā tirgu, mēs nodrošinām arī uh, uh, preču brīvo apriti, mums ir atbilstīga likumdošana, tad, tad nav šeit jautājums par likumdošanas trūkumu, un tad mums nevajadzētu. Uh, Eh, būt pārsteigtiem, ka vienmēr ir kāds, kas mēģina šo uh, eh, likums, kāds mēģina pārkāpt. Tas nenozīmē, ka likumi nav labi vai ka likuma īstenošana nav efektīva. Gribu atgādināt gudētiem deputātiem, ka šo lietu atklāja dalība valsts. Tā bija attiecīgās dalība valsts uh, pārtiks aģentūra īrijā šajā gadījumā, kas arī veica kontroli, kontrolēja lētākos sasādētos hamburgers, un tur tika atklāta šī zirga gaļa. Un tas bija iespējams pateicoties likumiem, kas tika īstenoti dalību valstī, kas nozīmē stingrāku uzraudzību kontroli. Tā tas notiek visās krīzēs, visa veida nozarēs, ne tikai pārtiks ķēdē, bet dažādās eh, citās nozarēs. Tad eh, varbūt sliktākā lieta būtu tagad izjaukt iekšējo tirgu un visu atstāt dalību valstu ziņā un ļaut dalību valstīm uh, ieviest aizliegumus uh, šādos uh, gadījumos un jautājumos, kas nav saistīti ar pārtiks nekaitīgumu. Mārķējums vai krāpniecisks mārķējums netiek uzskatīts par pārtiks nekaitīgumu problēmu. Ir bijušas krīzes, un šeit es eh, par zem nenovērtēju pārkā, šo pārkāpumu, bet ir arī bijuši arī cita veida pārkāpumi pavisam nesenā pagātnē, kas noveda pie pārtikas nekaitīguma problēmas un kas apdraudēja arī veselības, sabiedrības veselību. Neviens uh, uh, parlamentā, es domāju, neapšaubīs cik, to, cik svarīgs ir brīvs iekšējais tirgus. Tādēļ arī mēs varam arī jo, uh, redzēt, ka gaļa tiek ražot vienā valstī, nosūtīt citu valstu, pārražot vēl citā valstī. Un, protams, tagad mēs varam vienkārši uh, minēt, kura valsts ir atbilstīga, tādēļ mēs arī bijām ļoti piesardzīgi un sākumā nevēlēmies minēt nevienu konkrētu valsti. Mēs gribam teikt, ka mēs teicām, ka šī lielopu lazaņas produkts, kurš fiziski arī uh, atradās, ka jebkura šī valsts bija atbildīga bet mēs uzsākām arī septiņās dalību valstīs kriminālu izmeklēšanu, kur arī tad katra dalību valsts var identificēt, kādi, kurš uzņēmums par ko ir atbildīgs. Un man šeit ir secinājumi, secinājumi, kas mums ir nosūtīti par to, ka vairākas valstis saņēma produktus no franču kompānijas, kos, ko minēja franču iestāde. Eiropas Savienība, arī ārpus Eiropas Savienības, kur ja eh, tikai vienā valstī, eh, eh, kur zirgaļi tika konstatēti tikai vienā pārtiks produktā, apvienotā karalistē, tad bija, brī, tad bija arī brīdināšanas sistēma, kur četrās valstīs eh, tika ziņots par eh, to, ka zirga gaļa ir lielopu gaļas produktā. Tik uzsākts krimināla eh, izmeklēšanas pašlaik, un deputāti arī zina tik pa daudz, cik es, ka Eiropas Savienības likumdošana ar dažiem izņēmumiem ir vīdes ekonomisks raksturs, likumdošana neparedz sodus un sankcijas, bet ir tāds uh, standarta uh, nosacījums visās direktīvās, ka tad, kad uh, dalība valsts īsteno direktīvu, tad ir ņem ir jāpēredz atbilstīgas krimināla sankcijas. Tātad tas ir atkarīgs no dalību valstīm piemērot vai nepiemērot un to, ko piedāvā Eiropas Savienības likumdošana, tātad atbilstīgu, samērīgu kriminālu sodu. Pēc tam atkal var kritizēt, protams, Brīseli, ka mēs esam pret subsidiaritāti, ja mēs paredzam šādas sankcijas. Tādēļ uh, direktīvas ir uh, tiesību akti, kas ļauj uh, dalību valstīm uh, arī brīvi izvēlēties uh, šīs sankcijas krimināls sodi, kas jau ir pieejami, ir pietiekami, lai varētu sodīt atbildīgo. Uh, Tāpat kā mums ir arī likumi pret, uz, uh, uh, ab, pret uh, aplaupīšanu, es nevaru sniegt garantijas, ka tagad ka nevar garantēt, ka kāds nemēģina pārkāpt šo apla, aplaupīšanas, piemēram, likumu. Taču neizmantosim šos incidentus, lai tagad apšaubītu pilnīgi visu sistēmu, visu šo uzticību, kāda ir patērētājiem mūsu sistēmai, bet kā uh, ir arī uzticamība ārpus Eiropas Savienības. Sliktākais, kas var notikt, ka šis jautājums, kas nav pārtiks nekaitīguma jautājums, tiktu uztvērts kā pārtiks nekaitīguma jautājums. Mums jau bija uh, pārtiks krīzes iepriekš, tam bija ļoti smagas ekonomiskās sekas. arī šī mutisnāga sērgu slimība vienai valstī arī radīja ārkārtīgi lielus uh, uh, zaudējumus. Tātad nevajadzētu nesamērīgi reaģēt uz šo problēmu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi citēt faktus, bet nepārspīlēt tos, arī par zemu nenovērtēt, taču nosūtīsim pareizo vēsti par to, ka Eiropas Savienība joprojām ir labākais reģions pasaulē pārtiks nekaitīgumu jomā. Iekšējā tirgus šāda veida incidenti ir un paliek marķējuma uh, problēma. Protams, mums jādara viss, lai tas nenotika vēlreiz, bet uh, šī atbildība tātad ir uh, galvenokārt dalību valstu jomā, un tā kā mums ir iekšējais tirgus, ir miljoniem uh, gaļas izstrādājumu, kas ceļo no uh, viens uz otru un trešo, ceturto dalību valsti. Es nezinu, vai mums ir jāstiprina marķējuma, likumdošana. E, mēs, kā jau es teicu, pašlaik mēs uh, gaidām. Uh, ziņojumu par marķējumu, vai tur vajadzētu iekļaut izcelsmes marķējumu pilnīgi visiem, visām gaļām. Protams, viena lieta ir, piemēram, rotaļlietai noteikti izcēlesmes eh, marķējumi, cita lieta ir pārstrādātam produktam, kāda ir gaļa. Bet, nu, mēs gaidam šo pētījumu un uh, tad arī nāksim klējā ar savu priekšlikumu pēc iespējas ātrāk. Vai ir kādi trūkumi likumdošanā? Nav likumdošanā trūkumi. Vai ir trūkumi īstenošanā? Jā. Tas ir jautājums par eh, to, kā mēs reaģējam, kad notiek šādas problēmas. Tā tas ir bijis arī iepriekš. Un arī pat, ja ir perfekta īstenošana, eh, tad nav eh, iespējams izslēgt to, ka likumdošana vienmēr darbojas perfekti un visur, pat ja tā tiek eh, ļoti labi piemērota. Par citiem jautājumiem bez zirga gaļas jautājuma par pārkāpuma mm, nosacījumiem. par eh, šo cūku jautājumu ir pieņemti soļi un vairākas valstis, kas nebija eh, atbilstīgas, manuprāt, divas dalība valstis, kuras ne ievēroja par šo vīstu audzēšanas direktīvu, tātad tur bija arī atbilstīgas sankcijas. Tālāk tagad par grūtām cūkām un citēta no cik atceros, tad lielākā daļa um, dalību valstu, kas nebija atbilstīgas, piemēram, 85-90% no uh, šīs atbilstības. Divas, trīs dalību valstis, kur uh, šī atbilstība tikai 73%, 74% un tas nav tagad taisnīgi pret tām, kas ir eh, atbilstīgas vai gandrīz atbilstīgas. Tas ir pretrunā ar konkurenci un godīgiem spēles noteikumiem. Tad ir vajadzēja jūs informēt, ka jā, tiks uzsākta tiesvedība, un tad, kad kā mēs sākam ar šiem tiesvedības draudiem, tad pēkšņi šie atbilstības rādītāji uzlabojas. Un mēs, protams, gribam sasniegt šo mērķi pēc iespējas labāku atbilstību. Uh, tad, kad šie noteikumi stājas spēkā pēc pārejas perioda. Klonēšana. Es, tātad komisija ir uh, iecerējusi um, aizliegt klonētu dzīvnieku iekļaušanu pārtiks ķēdē. Tas vairāk attiecas uz uh, uh mazuļiem un mums arī jārauga, kā mēs varētu īstenot arī izsekojamību, bet mēs šeit sagaidām ietekmes novērtējumu. Par ģenētiski modificēto pārtiks tolerances līmenis pārtikā ir harmonizēts, nodrošināt aizsardzību, lai uh, un nodrošinām, ka testi un kontroli tādēļ tiek īstenot harmonizēta. Es zinu, ka parlaments ir apstiprinājis šo priekšlikumu, un es ceru, ka dalība valstis arī. Es atbalstīšu šo priekšlikumu, tas ir balstīts subsidiaritāti, tas ļauj dalību valstīm liekt uh, ģēmo uh, audzēšanu savā teritorijā ja vien tam nav kāda vidas apsvēruma. Jo tas viss būs komisijas ziņā garantēt pārtiks nekaitīgumu. Un es ceru, ka būs arī vairākuma um, nepieciešamība, lai apspriestu šo kultivācijas audzēšanas priekšlikumu. Vispārējais jāskat, ņemot vērā zinātniskos pierādījumus quasi. Oh, sorry, sorry, sorry, I forgot the question of the... Atbildēju vēl uz jautājumu par bitēm. Priekšlikums ir samērīgs, jo tajā ir tikai tie elementi, kurus kurus EFS ir atzinusi par kaitīgiem bitēm, ir aizliegti, uh, aizliegts apstrādāt visu to augu sēklas četru gadu garumā, kas ir uh, no nu, tiem augiem, kas, ko bites izmanto. Un bet es labprāt uzklausīšu jebkādus dalībvalstu priekšlikumus par citiem pasākumiem, lai piešķirtu vēl lielāku tādu samērīgumu vai līdzsvarotu vēl labāk, vēl vairāk šo priekšlikumu. Es saprotu, ka tas daudziem, ka tas visiem lauksaimniekiem ir svarīgi. Un uh, runājot par pesticīdiem, tas skar. Kā visus lauksaimnieks, un, protams, ka jānovērš negatīvs iespējas, kas varētu būt uz bitēm. Paldies! Paldies, komisāra kungam! Ceru, ka arī tavu otro uzrunu daudz šaubas ir kliedēts, līdz ar to varbūt arī nākamie deputāti varētu izteikties īsāk, ņemot vērā, ka ir 20 cilvēku, kur vēlas izteikties, un mums ir tikai 20 minūtes tad, nu, maksimāli būsim lakoniski. Minūte katram. Magīnes kundze, lūdzu. Maļa. Thank you. Brother... Magīnes kundze. Es gribētu komisāram pateikt, ka mēs iespējams eh, palaižam garām iespēju uh, kaut ko darīt visā šajā pārtiks drošības krīzes jautājumā. Mēs vienkārši dakterējam simptomus pašlaik. Un šeit ir jābūt daudz lielākai skaidrībai par to, kas notiek pārtikas piegādes ķēdēs. Mums ir ne tikai kļūdains marķējums, bet ir tiešām atklāts vājš posms vai posms, kas nedarbojas um, pārtiks piegādes ķēdē. Tas ir tāds lūzums, liela neveiksme pārtikas tirgū. Un mums ir jāizlabo tas, kas ir noticis. Pārtikas piegādes ķēdē atkal jātiek salabotai. Uh, lai gan patērētāji, gan ražotāji varētu būt droši. Es gaidu no jums atbildi. Paldies, Alveša kungs. Paldies, priekšēdētāji. Es gribu pajautāt par tabakas direktīvu. Projekts paredz 75% platību, atvainojos, uh, iepakojuma, iesaiņojuma. Uh, 75% jāaizņem brīdinājuma tekstam, bet kāds ir minimālais uh, platums vai platība 74 mm kvadrātmilimetri? Bet uh, šajā gadījumā varētu gadīties, ka uh, būs cigarešu šķirnes, uz kuru paciņām vispār nevarēs neko uzdrukāt, un tās tad nebūs laižamas tirgū, kaut gan ir ļoti iecienīts manā vēlēšanu apgabalā. Un ja man tagad jāskaidro saviem vēlētājiem, ka viņu darba vietas ir apdraudēts, jo viņu ražotie eh, ražojumi vairs nav eh, laižami tirgū, kā tad tas notiks? Kas tika teikts par pārtiks ķēdi? Tas ir centrālais jautājums. Mums ir jāsaīsina pārtiks ķēdi, tas ir absolūti fundamentāli. Tagad divi precīzi jautājumi vēl par pārtiku. Uh, dzīvnieku milti ir iekļauti uh, arī cūku, pūtnu un zivju varībā. Tagad notiek uh, šī pārtiks uzticības krīze un tā ir katastrofa. Uh, Mēs ļoti skaidri pieprasām, vai nu jūs atgriežaties pie šī priekšlikuma, vai arī lai. Vai nu jūs atgriežaties pie šīs atļaujas izmantot dzīvnieku miltus, vai arī paralēli jānodrošina marķējums, lai patērētājs varētu zināt, vai ir uh, Eh, arī cūkās un putnos un zivīs ir klāt eh, šī dzīvnieku milti. Tad ir 4. Eh, februāris un notikumi. 4. februāris jūs tad parakstījāt īstenošanas lēmumu ar mērķi apturēt testus par govi trakuma slimības govīm kas, un lielopiem, kas ir vecāki par sešiem gadiem. Es domāju, ka šajā periodā teikt, ka mēs tagad izbeidzam šos testus un valsts tā var izvēlēties, apturēt šos testus, tas nav pieņemami pat, ja vai tikai 28 eh, dzīvniekos ir atrod šī govju trākumi, tad uh, mēs to varam konstatēt pateicoties testiem. Mēs nevaram tagad to mainīt. Es aicinu jūs arī atgriezties pie šī lēmuma. Tas rada satraukumu patērētāju vidū, tas radīs arī problēmas lopaudzētājiem, jo gala beigās tie vienmēr ir um, lopaudzētāji, kas cieši visvairāk. Un visbeidzot, jaunajās vārdu līnijās 25. februārī jūs eh, runāsiet par oģēm vai arī pētījumi tiks veikti, lai paredzētu jaunas atļaujas un runāt par vecajām atļaujām, vai arī tiks paredzēti tieši šie paši testi. Atvainojiet, ka izteicos ātri, atvainojos tulkiem. Arvārd kungs. Paldies. To the, the findings of the, the joint Interpol Europe. Eiropol, Interpol uh, izmeklējumi uh, pārtikas krāpniecībā. Šādu gadījumu ir ļoti daudz arī pēdējo gadu laikā. Jūs runājāt par krāpšanu, kas tika atklāti īrijā, un tas ir arī saistīts ar šo ziņojumu un līdzīgiem ziņojumu par šo tēmu. DNS testi uh, tika veikti īrijā, un mēs nonācām pie rezultātu, kāds tagad ir. Manuprāt, toreiz tas bija brīdinājums signāls komisijai, proti pārtiks drošība ir jāuzrauga daudz stingrāk un modrāk. Um, un vēl es pēc 2012. gada jūlija darbojos ar šo jautājumu. Uh, un jūs informējāt mani, ka uh, komisija nav iecerējusi nekādu jaunu papildu stratēģiju vai pasākumus, lai novērstu krāpšanu pārtiks ražošanā. Bet mēs redzam, ka skandāli turpinās, skandāls ar zirga gaļu ir tikai nākamais piemērs, un man šķiet, ka Komisija tomēr nav izdarījusi visu iespējamo, ko varēja. Un varu minēt piemēru regulārās pārbaudes lauku saimniecībās, rītos, dienās un vakaros. Tas ir uh, piemērs, kā situāciju var kontrolēt. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senor komisār. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs, par to, ka atnācāt pie mums. EFSA pirms tam uzstājās, pirms jūsu uzstāšanās, un runāja par iespējamiem riskiem, jo vēl nav pietiekami daudz pierādījumu, nav pietiekami daudz datu, un jo vērtēšanas procedūra, riska analīze tiek uh, pārstrādāta EFSA neizsaka tiešus ieteikumus, bet uh, tomēr jūs esat pieņēmuši lēmumu šo produktu divus gadus izņemt no tirgus, jo 105 deputāti ir parakstījuši šo petīciju. 10% no deputātiem nezina, vai ar to pietiek, lai pieņemtu šādu lēmumu. Manī vieši nemieru, ka komisija pievērš uzmanību šādam mediju skandālām, un dažas politiskās grupas arī sarīko šādu mediju skandālu. Bet tam visam ir jābūt zinātniski pamatotam. Mans jautājums, vai vērtējums patiešām ir ņēmis vērā visus ietekmes faktors, ko šās pasākums dos? Kādreiz tika pieņemts lēmums bez uh, fundamentālas analīzes. Par to esmu nobažījusies, tādēļ arī gribu jautāt par zirga gaļu, par fenibutasonu, ko atrada analīzēs. Tas ir vairāk nekā vienkārši marķējuma skandāls, bet to mēs noteikti pieminēsim arī vēlāk. Thank you, I had... Paldies, man ir divi jautājumi. Par nikotinoīdiem Ko jūs īsti tagad rekomendējat? Es sapratu, ka jūs esat mainījis savu viedokli. Kā jūs vērtējat dalību valstu gatavību pilnībā aizliegt šos insekticīdus? Vai jūs esat novērtējis, kāds efekts ir bijis tajās valstīs, kur šis aizliegums jau ir bijis spēkā par zirga gaļas skandālu. Mēs daudz par to šodien esam runājuši. Es gribu zināt, saskaņā ar jūsu vadlīnijām, um, manuprāt, citējot jūs, ka jums ir galvenā atbildība nodrošinot uzraudzību un kontroli, komisijai ir jākontrolē, veicot auditu un uh, inspicējot to, kas notiek dalībvalstīs, kādi ir rezultāti šīm kontrolēm. Pastāstiet mazliet Brita lūdzu, pēc tam Dodas skundze. Paldies, ka atnācāt pie mums. Man tāds eh, nevis jautājums par zirgu gaļu. Ļoti labi, ka tagad ir pasākumi. Paldies uh, eh, īrijai, ka tā atklāja šo skandālu. Pirmais jautājums, vai mums ir pietiekami daudz apmaiņas starp dalībvalstīm par labāku praksi, par kontrolēm un pasākumiem? Otrakārt, vai jūs varētu varbūt sniegt pārskatu par laboratoriju jaudu dalībvalstīs? valstīs? un vērtējums, vai jums ir, vai ar to pietiek vai nē. Pār veselības pakete gribu izteikt, ir ļoti labi, ka tagad lielā pakete tiek laist apgrozībā, un eh, interesanti, vai tas dos eh, vienkāršošanu vai nē, tas ir jāpārbauda. Par uh, cūkām un uh, vistām, dēļai vistām, jā, es domāju, ka uh, ļoti labi, ka tur ir spiediens, jo citādi būtu konkurence kropļojumi, ko mēs, protams, nevēlamies par uh, šo, uh, uh, par šo gripas izplatīšanos, vai tas tiešām ir patērētēm bīstam vai nē. Tempo perfetto, onorevole Schmidt, poi Dodd, no scusa, Dodds prima e poi... Dodds kundze. Thank you, uh, Mr. President. Uh... Paldies priekšsēdētāji, labi redzēt jūs vēlreiz šeit, komisāra kungs, pavisam īsi. Komisāra kungs. Un šis ir krāpšanas krimināls jautājums sistēmā. Patērētāji, kas pērk labticībā, tiek apkrāpti. Es domāju, ka tas paceļ jautājums, par kuriem es gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Daži jau kolēģi runāja par ļoti gāro sarežģīto pārtiks ķēdi. Mums tiešām pārtiks ķēdi ir jāsaīsina. Ja mēs redzam, kāds ir bijis šī pārstrādātā produkta maršruts visā Eiropā, tik tiešām ir ļoti grūtam izsekot. Arī EFSA. Mm, nāks klajā ar kontrolas stiprināšanas priekšlikumiem dalību valstīs. Tas ir ļoti svarīgi. Tad ir jautājums par uzticību pārtiks ķēdē. Apvienotā karalistē arī mums bija vairāki lielveikalu vadītāji, un tel, un kur teica televīzijā, atvainojiet, mēs neesam vainīgi, tie ir mūsu sliktie piegādātāji, kur kļūdījušies. Mēs esam mācījušies no šīs situācijas. Lielveikali ļoti maz testē produktus ko, ko jūs domājat par to. Un uh, arī par šiem cūkām. Nu, smieklīgi, ka tā, mēs esam tādā situācijā, kur manas valsts uh, lauksaimnieki ir pamest tādā situācijā, kur viņi nonāk ļoti nekonkurēt spējīgā situācijā par to, kā viņi ražo un uh, ka jūs uh, Eh, jo nav vienkārši aizliegums attiecībā uz nelegālu produktu importu. Šmit pēc tam Andersona. Thanks, President. Commissioner, I do feel... Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs. Uh, jā, nu, jums vajadzēs atbildēt ļoti ātri uz visiem šiem jautājumiem. Es varu piekrīst uh, kolēģi jautājumiem arī par īrijas pārtiks uh, aģentūras standartiem. Tātad šis skandāls notika, atklājās tikai tad, kad viens dalība valsts iestādes to konstatēja. Kādi ir jūsu plāni, lai uh, šī kontrole varētu notikt uh, pārtiks ķēdē arī attiecībā uz dzīvnieku un mājdzīvnieku barību, jo, ja mēs tagad veiksim šādas uh, DNS analīzes, tad mēs uzzināsim daudz jaunu un interesantu un nevisai patīkamu. Un tālāk mani pārsteidz, ka seji neticami, ka nav uh, konkrētu juridisko sēku pārkāpjot līguma attiecības starp mazumtirgotājiem un patērētājiem, jo viņi nepareizi uh, prezentē savu produktu. Tas apdraud uh, uh, patērētāju un ka viņi arī ļauj uh, tam notikt. Uh, Viņi ir pārkāpuši tādējādi uh, Eiropas Savienības līkumu un ir jāparedz juridiskas sēkas, kā būtu paredzēt konkrētu juridisko atbilstību mazumtirgotājiem, ņemot vērā arī par viņu paziņojumiem, ka viņus te ir maldinājuši piegādātāji, bet paši neveic nekādu kontroli. Uh, aicinu dažiem vismaz atteikties no vēlmes izteikties. Ir vēl 12 deputāti, kur vēlas izteikties, un mums ir dažas minūtes tikai, un tad vēl vārds būs komisijai, tad, tad nosaukšu vārdus, bet, nu, ja kāds, nu, varētu atteikties no sava runas. Oi, Kostinger. Andres Kostinger. Okay, thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšādētāji. Paldies, komisār kungs. Es zinu, ka mūsu šīs izsakojamības sistēmas ir labākās pasaulē, bet uh, šis skandāls acīm redzot apliecina, ka tā tomēr gluži nav. Vai šķiet, ka šeit notiek tāda kā peļņas gūšana ar nelielu risku, vai pietrūkst noteikumu, vai marķēšanas noteikumi nav pietiekami. Jo šodien mēs redzam, ka patērētāja uzticēšanās ir iedragāta. Mums ir acīm redzot jāturās pie tā, ka gaļas produktu marķējumam ir jābūt nepārprotamam, ir jābūt gan valstī, gan reģionam attiecībā uz gaļas izcelsmi norādītam. Un uh, liel, lielveikaliem ir arī jābūt atbildīgiem par produktiem, ko viņi pārdod. Ko jūs plānojat darīt, kādus jaunus pasākumus ieviest, jo bez šaubām ir jānāk uh, ļoti stingrāk, daudz stingrākam priekšlikumam, uh, attiecībā uz gaļas marķējumu, arī uz apstrādātu gaļu. Elizabete Kostingera. Paldies, komisāra kungs. Man tomēr būs jārunā, un es gribētu jums iebilst, ir īpaši runa par to, ka zirga gaļas skandālā mēs apsūdzam to, ka nav marķējuma un ir ļaunprātīga izmantošana. Tas, tā nav kritika par iekšējo tirgu, bet runa ir par to, lai mēs eh, bez jebkādiem trūkumiem sakām patiesību par produktiem patērētājiem, un šeit eh, jārēkojas Eiropas komisijai, un es jums iebilstu arī par to, ka jūs sakāt, ka šāda uh, eh, izcēlesmes marķējums uh, bez jebkādiem trūkumiem, uh, tas nevar to saistīts, bet uh, patērētājiem ir tiesības uzzināt, no kurienes nāk produkti un uh, gaļa un uh, lauksamcības produkti, no kurienes te nāk, kur tie ražoti. Uh, šeit vajadzētu vairāk klausīties, ko saka parlaments un uh, ražošanai un uh, tirniecībai, ja viņi nevar sekt šīs izmaksas. Lauksaimniecībai tā, ka ir nemitīgi jauni noteikumi ražotājiem, tie tiek izgudroti, uh, kuri ir jāizteno bez jau kādiem trūkumiem. Vienmēr jābūt marķējumam, kādas tiek kontrolēts, kā tiek vākt dati, priekš, ko tas atstāja lauksaimniecības ražotni, bet pēc tam vairs neviens tā īsti nerūpējas par to, kas uh, notiek pēc tam, un tādēļ uh, ir noteikti jāraugās, uh, lai tiktu īstenotas prasības par izcelsmes marķējumu. Tālāk par um, cūkām un to turēšanu, imports no trešajām valstīm, uh, olu jomā mēs pie, piedzīvojām, ka uh, um, pārstrādātāji šeit ir. Uh, un ļoti, ļoti grūti ir ar to, ka tiek, situācija mainās un arī par neonikotīniem. Ir ļoti, ļoti dīvaini, ka šis pētījums ir ar trūkumiem. Vai jūs varētu izslēgt, ka šeit kaut kādā veidā uh, tiek uh, domāts uh, virzīt uz priekšu gēnu tehniku, ja aizliegs neonikotīnu ja mēs tā turpināsim, tad, diemžēl, pēdējiem es nevarēšu dot vārdu. Ariad, vai... Just a point of order. Uh, reglamenta punkts. Šeit ir, ir ārkārtas sanāksmē uh, komitejā, uh, vides komitejā 28. februārī, kur jūs runāsiet par šo jautājumu, tikko saņēma ēpastu, ja cilvēki ir ieinteresēti un dzirdēt vairāk uh, tad Jūties eh, vidas komitejas ārkārtas eh, komitejas sēdē. Gracias, senor presidente. Mucha... Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies, komisārkungs, ka esat atnācis pie mums. E, Daži jautājums tomēr varbūt vēl drīkstāt uzdot. Da, viens attiecas uz direktīvu par tabaks ražošanu. Veselības aizsardzība, protams, ir prioritāra, bet jaunā direktīva, kuru liek priekšā Eiropas komisija, tas ir kā tāds sitiens nozarē. Tādēļ, ka ir ierobežojumi un uh, ierobežojumi attiecībā uz uh, sastāvdaļām, arī uz to, kā šis produkts tiek, uh, tiek, tiek prezentēts. Netiešie pasākumi, ko iesaka kopienas uh, izpildu vāra, uh, tas eh, atstās ietekmi uz ļoti daudziem hektāriem, ļoti daudziem ražotājiem, lauksaimniekiem. Gribētu jautāt jums, komisāra kungs, vai Eiropas komisija ir veikusi pētījumu par netiešo ietekmi, ko izraisīja šī direktīva uz eh, Eiropas Savienības ražotājiem? Šeit ir runa, piemēram, Maduras eh, reģionu Spānijā, tur nav, kur nezinu, kāda cita alternatīva ražošanā komisārs par savu likumdošanas priekšlikumu. Komisija ir pārbaudījusi par jauniem ierobežojumiem, par deleģētajiem, eh, to darīt ar deleģētiem tiesību aktiem. Vai komisijā nākotnē ir nodoms eh, uzsākt pasākumus? To... Paldies. Uh, uh, runājot par to, paldies, ka jūs uh, runājāt arī par uh, um, siltumnīcām, runājot par bitēm, runājot par zirgu gaļu, uh, kādas sankcijas varētu būt? Jums ir taisnība, nevis pietrūkst noteikumu, bet pietrūkst kontrolas, pietrūkst sankciju. Un ceļu transporta jautājumā komisija ir parādījusi ziņojumā atšķirības starp dalību valstīm, un atšķirības ir lielas Vai kā jūs domājat, komisārkungs, ja mēs vairāk naudas atvēlētu uh, pārtikas un veterinārijas dienestam, kas varētu vairāk un labāk kontrolēt tos, kas kontrolē? Un ir jābūt skaidrībai par to, no kurienes nāk zirgaļa un kur tā nonāk. Ten. Paslundzen Dandens. Jag skulle ha, jag massor, massor av frågor. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir daudz jautājumu, bet maz laika. Runājot par kontroli, DNS testi ir veikti Eiropā. Vai mums nevajadzētu turpināt šos DNS testus pārtikai? lai labāk kontrolētu šo ļoti sarežģīto pārtikas piegādes ķēdi. Un vēl jautājums, kas neskar zirga gaļu vai skar tieši, no kurienes nāk zirgi, kā tie tiek transportēti, kā tie tiek uh, nokauti. Par to ir jābūt informācija. Es saņemu jautājums par to. Merci, monsieur. Dantēna kungs, paldies, komisāra kungs. Viens eh, komentārs un piedāvājums eh, šī Zirga gaļas eh, skandāls norādīts, cik gara ir eh, pārtiks ķēde. Parlaments prasa jau komisijai vairāk mēnešu garumā priekšlikumus par to, kā darbojas pārtiks ķēde. Vismaz tas attiec uz četriem komisāriem. Pagājušā gada decembrī vajadzēja nāk lai šiem priekšlikumiem. Tagad jau februāra beigas, mēs joprojām gaidām šos priekšlikumus. Uh, Es domāju, ka jāizmanto šī aktualitāte, lai uh, apātrinātu komisijas darbu. Pārtiks iets garums un uh, izsekojamība. Tad, kad ir vairāk nekā 4-5 operatori, ir jāpadara obligātas analīzes par to, vai uh, saskan marķējums un saturs. Un visbeidzot, visi šie produkti, kas uh, ir ārpus normas, šie produkti, kā labi no veselības uh, jomas, bet um, Es domāju, ka komisija arī vajadzētu, varētu, komisija varētu nosūtīt arī pārtikas bankām šīs pārtikas, kas tiek uzskatītas par neēdamām. Uh, vecām. Paldies priekšsēdētāji. Man ir viens teikums par novelu jauniem pārtiks produktiem. Arī uh, dažgads atpakaļ es uh, neatklāju trialogu un uh, organizēju trialogu. Tātad par jauniem pārtiks produktiem nav nekas jauns izgudrojums, bet. Esam jau par to runājuši šeit parlamentā un arī ar padomi, un tātad šī ir neveiksmē gūta klonēšanā, nevis par jauniem pārtiks produktiem. Tātad mēs negribam, lai varētu dzīvnieki tiktu iekļauti pārtiks ķēdē, un mēs tam visiem varam piekrist. Problēma ir tāda, kas notiek ar uh, dzīvniekiem. Esmu pārliecināts, ka nav iespējams izsekot šos eh, dzīvniekus, jo vairs tie nav izsekojami pasaules līmenī. Paldies. Eš un Glatfelders. Eh, Jā, priekšsēdētāji, gribu atkal pieminēt eh, to, kurā, jautājums, kuros atbalstu kolēģis par zirga gaļas skan, skandālu. Uh, tie patiešām dar, izdarīs kaitējumu tiem, kas ir atkarīgi no uh, lielopu kaļas ražošanas. Komisijai vajadzētu pārdomāt, ko tā var darīt, lai atgūtu patērētāju uzticību. Par citu jautājumu nav runa tikai par kvalitāti pārtiks produktu nodrošinājumā patērētājiem, bet par, par vienu aspektu, kas netika pieminēts. Patērētājs viņš grib arī jauninājumus pārtiks produktos. Arī tas ir viens no mūsu uzdevumiem. Komisāra kungs, jūs eh, vispār neko neteicāt, ko jūs plānojat, eh, kādi jūs nākotnes plāni komisijai pārtiks produktu veicināšanu, lai ieviestu jauninājumus. Būtu ļoti labi, eh, Glatfeldera kungs. Jā, paldies. jūs gribat aizliegt neonikotinoīdus tikai tur, kur tas patiešām ir vajadzīgs, un jūs gribat arī dažādus aspektus uh, dalību valstīs ņemt vērā. Ir atšķirības dalību valstīs, jo ir arī valstis, kur uh, pamatoties uz uh, iepriekš noskaidrotiem riskiem ir jauni mehānismi, piemēram, Ungārijā. Biškopji strādā tā, ka ne, netiek izmantoti tie pesticīdi, ko jūs nosaucat par alternatīvu, jo pie mums šie uh, alternatīvie augu aizsardzības līdzekļi ir noveduši pie masveida bišu izmiršanas. Ja mēs šos neonikotinoīdu insekticīdus aizliegtu, tad tas izraisītu vēl lielāku kaitējumu nekā, ja to vēl stingrāk noregulētu. Ja mēs paraugāmies uz kaitēkļiem, Ungārijā. Uh, ir eh, kaitīgs tārps, kas, eh, kuru var nogalināt tikai ar šo neonikotinoīdu vai ģenētiski modificētiem līdzekļiem. Erika. Komisār kungs par zirga gaļu jādomā, kāda pasākuma būtu labāk, ja lai šāda situācija neatkārtotos. Jūs teicāt, jā, ka šeit ir runa par mārķējuma viltojumu, tā ir krāpniecība, līdz ar to mums ir uh, arī jāatzīst uzņēmumu vadītāju atbildība, kuri uh, meldina patērētāju un arī apdraud šo pārtiks ķēdi ar visiem sociāla-ekonomiskajiem, uh, sociāla-ekonomiskajām sekām. Uh, vairāk nekā 700 tonnas uh, gaļas šādējā tika izmantota, un tikai pēc tam iestādes uh, konstatēja problēmu. Tā ir pārtiks ietas problēma, piedāvāja, kā ātrāk ir jāiesniedz ziņojumi par izsekojumību un marķējumu piedāvāja arī uzsākt lielu kontrolas plānu, veicot testus visās dalību valstīs un arī koordinēt izmeklējums. Bet nevis tā, kad uh, ir noticis incidents, bet arī to regulāri. Es arī piedāvāju, lai tiktu arī minēta gāļas izcelsme, izcelsmes valsts un par. Uh, dzīvnieku miltu izmantošana zīvju barībā ir jāatgriež pie šī lēmuma, pretējā gadījumā mēs neatgūsim patērētāju uzticību. Grazie, kolēģi, ministrs. Paldies, kolēģis, atvainojos komisāra kungs, ka, nu, ir tik daudz īsā laikā daudz jautājumu, bet, nu, aktualitāte ir degoša. Arī, arī šeit deputāti no citām komitejām ieradās, lai uzdot jautājumus. Jums ir ļoti maz minūtes, bet es ceru, ka jums izdosies sniegt pēc iespējas vairāk atbildi. Priekšādājs atvainojas vēlreiz uh, tulkiem, jo jau desmit minūtes tātad uh, mēs strādājam pa virs noteiktam laikam. The, the impossible. Mm, tas ir neiespējami, bet es mēģināšu tiešām paveikt brīnumu darbus. Sāksim ar zirgiem. Gribu šo to noskaidrot. Kāpēc būtu jābrīnās, ka šāds pārkāpums tika atklāts dalībvalstī? Kam to vajadzēja atklāt? Dalībvalsts, kas pieņem īsteno noteikumus un Jāsaka, ka komisija reaģēja ļoti ātri, jo tad, kad tas tika atklāts, tas nebija tāds atsevišķi gadījums tikai īrijā. Līdzīgi rezultāti bija arī apvienotajā karalistē, un uzreiz bija izsakoji, varēja izsakot. Mēs zinājām, ka šī lielopa gaļas lazāņa tika ražota no gaļas, kas nāca no Rumānijas, apstrādāt Nīderlandē, Francijas uzņēmums Luksemburgā to pārdeva un tā tālāk. Un Francijā tika veikta izmeklēšana. Tātad izsakojamība bija bez problēmām. Izmeklēšana dalībvalstīs notika ne tikai zibenīgi, uh, bet tad, kad mēs tikāmies ar sešām dalību valstīm īrijas prezidentūras laikā un runājām par pasākumiem, tad mēs uzzinājām, ka Eiropols nevēlas veikt izmeklēšanu pats ārpus dalību valstu ziņas, bet uh, vēlas vairāk koordinēt to, kas notiek dalību valstīs. Un katrā ziņā varu teikt, uh, kaut gan strādāju divu ar pus mēnešu tikai šajā amatā, Eiropa, saskaņā ar Eiropas standartiem, tomēr viss notika ļoti ātri. 13. februārī tika atklāts, pēc divām dienām priekšlikums bija gatavs, ko iesniegt um, pastāvīgai komitejai. Un tad uzraudzības plāni, nu, varēja redzēt, ka, acīm redzot, eh, tos tik ātri nevarēja pieņemt, bet tos tomēr pieņēma, un komisija uzreiz pēc divām dienām vienojās, tātad 25 februārī mēs šo jautājumu apspriedīsim arī lauksaimniecības padomē. Tātad vēlreiz es saku, šis jautājums nav saistīts ar pārtikas drošības apdraudējumu. Nekā nedroša te nav. Ja tā būtu bijis, tad mēs pieņemtu attiecīgos noteikumus, kas vairāk ir tādi izpildu noteikumi, proti aizliegt, izņemt uh, pro, produktus no apgrozības, jo tie apdraud drošību, vai tie ir nedroši. Jāatzīst, ka Sanko mums ir uh, pārtikas veterinārais dienas, kas strādā īrijā. Un, bet šis dienests nekontrolē, neinspicē produktus, tas veids auditu, tas kontrolē kontrolierus in the member states. Now there are 110 Un ir 110 inspektoru, kas ir veikuši 170 misijas Eiropas Savienībā, iepazīstoties ar pārtikas drošību. 70 piecās valstīs, viņi arī ir viesojušies, no kurām nāk gaļa, un vēl citas valsts apmeklējuši, bet mums nav organizācijas, kas sastāvētu no komisijas inspektoriem, kas kontrolē, vai marķējums ir korekts un tā tālāk. Tas teorētiski ir iespējams, bet praktiski pašreizējā situācijā, kurā budžets ir samazināts, manuprāt, tas nav iespējams kaut ko tādu nodibināt, jo arī citos jautājumos, kur ir jāveic inspekcijas, um, arī tur komisija pati nesūta inspektorus pārbaudīt lai kaut kas notiek korekti. Sadal, mums ir jābūt skaidrībai par to, kurš ir atbildīgs par ko. Un dalība valstis ir daudz izdarījuši un efektīvi konstatējušas uh, to, kas uh, konstatējušas pārkāpumus. Un tikušas skaidrībā par to, vai pārkāpumi ir krimināls raksturs, vai, vai šajā gadījumā uh, priek, uh, produkts, uh, produktu ražošanā ir izmantota gaļa, kas nav pareizi marķēta. Runājot par tabaks direktīvu, arī par to vairāk no jums jautāja. Vakardien arī Uh, konkurētspējas padomē par to runāja, un arī vides uh, padomē šis jautājums tiks apspriests. Šis jautājums saistās ar sabiedrības veselību. Un līgumos ir teikts, ka uh, sabiedrības uh, veselība ir prioritāte iekšējā tirgus politikā. Jautājums uh, vai šī direktīva novedīs pie tā, ka samazināsies smēķētāju skaits Eiropā. Es ceru, ja nē, tad tā acīm redzot nav efektīva vai nebūs efektīva. Ja tā nebūs efektīva, tai būs nelāks ekonomisks efekts. Mūsu mērķis ir samazināt smēķētāju skaitu par diviem procentiem nākamo piecu gadu laikā, un es ceru, ka šis efekts būs Mēs katrā ziņā ne, negrasāmies veicināt smēķēšanu, lai palielinātu darba vietu skaitu sektorā. Tātad šeit mēs runājam par sabiedrības veselības jautājumu. Būs pozitīvs ekonomisks efekts šai direktīvai, samazinot smēķētāju skaitu. Uh, ne tikai tiks ietaupīti līdzekļi veselības aizsardzībā, bet arī bijušais smēķētājs, viņam ietaupīsies nauda, ko izmantot citādi. Un mēs ar šo direktīvu vēlamies pateikt, lai tabakas produkts būtu nepārprotam identificējams kā tabakas produkts, lai tam virsū būtu brīdinājumi. Uh, mēs esam saņēmuši kritiku par attiecībā uz to, ka neesam bijuši pietiekami kategoriski vai neejam pietiekami tālu, ka vajag tomēr uh, kaut kā savādāk šeit veidot veselu pakotni. Uh, un lai šis marķējums būtu savādāks, bet, nu, protams, te var strīdēties un iesniegt arī grozījumu priekšlikumus, un padome, protams, tos ņems vērā, bet būtībā tomēr tas tā tāda līdzsvarota pieeja. Un arī runājot par tabakas garšu, mēs grasāmies rīkoties tā, lai tabaka kļūtu mazāk pievilcīga, lai arī lai samazinātu smēķētāju skaitu. Par neonikotinoīdiem. Par šo jautājumu vai par to runā plašsaziņas līdzekļi vai kā mums reaģēt? uz mēdīju uh, teikto. Mums ir jāskatās, ko ir izdarījusi EFSA. EFSA ir veikusi pētījumu un izdarījusi secinājumu, atzīstot, ka daži no šiem neonikotinoīdiem kaitē bitēm, bišu veselībai, un ko komisijai darīt, vai tai ignorēt EFSAS secinājumu, tad man būtu jāatbild uz jūsu jautājumu, kāpēc jūs nerīkojāties saskaņā ar to, ko EFSA ir secinājusi. Vai mēs varam uzticēties EFSAI? Atvaidojiet, atvainojiet komisāru, mēs turpināsim tikai angļu valodā. Mums ir tulki jālaiž prom. Liels paldies!